Thank you very much for coming so early. Paldies, ka esat ieradušies šorīt tik agri, neskaroties uz lielisko Briseles nakts dzīvi. Esmu pateicīgs par to, ka varam sākt darbu šobrīd. Katru gadu mēs e, veicam tādu e, vispārēju apskatu par ārlietu un drošības politiku. Afet komitejas priekšsēdētājs vienmēr tiek nozīmēts kā atbildīgais referents. Sagatavojam šo ziņojumu. Un tikko arī sagatavojām pirmo darba dokumentu, tas tagad ir gatavs apspriešanai, tas gan nav pabeigts. Cenšamies likt uzsvarus un pieminēt dažādas valstis. Es būtu ļoti priecīgs arī attiecībā uz kolēģiem no nacionālajiem parlamentiem, iesaistīt viņus diskusijās, uh, Viņi varētu izteikt komentārus par šo ziņojumu, lai mēs šo ziņojumu varētu uzlabot. Tāpēc es jau no paša sākuma saku, es aicinu jūs pēc iespējas ātrāk nāk lajā ar savu nostāju, lai mēs varētu formulēt ziņojumu galversiju. šobrīd notiek notikuma attīstība gan attiecībā uz jautājumiem Eiropas Savienības iekšienai, gan arī ārpus Eiropas Savienības. Ir laiks izdarīt secinājums un diskutēt par svarīgākajiem punktiem. Es uzskatu, ka Eiropas Savienība Ir jāuzlabo savas struktūras pirmkārt. Pēdējos 4-5 gadus mēs veidojām Eiropas ārējās darbības dienestu. Sekums bija samērā labas, bet mums vēl ir arī turpmāk jācenšas mazināt tos trūkums, kas vēl pastāv gan paša ārējās darbības dienesta struktūrā, gan arī par delegāciju politisko rīcību spēju ārpus Eiropas Savienības. Tas ir viens no punktiem. Tomēr es domāju, ka mēs varam arī konstatēt, ka sinerģijas efekti, kurus mēs vakar daļai jau pārunājām ar Mogherini kundzi, ir jāuzlabo. Vai jūs varētu lūdzu beigt diskusijas Piemēram, mēs varam redzēt, ka sinerģijas efekti, kuru dēļ arī tika izveidots ārējās darbības dienests un augstās pārstāvs amata ieņēmē un arī pie reizes viņa ir komisijas vicepriekšsēdētāja un ārlietu ministra padomas vadītāja. Uh, Um, tas viss kopā nav ļaus sasniedz, sasniegt mērķus. Iepriekšējā augstā pārstāvja sev uztver tikai kā augsto pārstāvu un savus pienākumus komisijas darbā neuztvēra nopietni. Praktiski nevienā komisijas kolēģijas sanāksmē nav piedalījusies. Tas arī parāda, kāda ir apvienotās karalists rīcība, jo viņiem praktiski nav bijusi komisāri Viņi nav piedalījušies, nav piedalījusies eh, komisijas darbā, līdz ar to apvienotā karalista piecas gadus praktiski bez savu komisāru darbojusies. Varbūt viņi tā politiski arī vēlējās. redzot Džofriju seju, secinu, ka viņš atcīm redzot priecājas par to, un nebūtu nav noskums. Uh, skatoties uz šo situāciju, kur lielākā daļa ārlietu jautājumu ir tomēr kopienas jautājumu, tirzniecības politika, paplašināšanās politika, attīstības politika, tirzniecības politika. Mums ir jāskatās, lai šie izšķirošie instrumenti, kur mēs redzam, ka viena daļa kas ir saistīti ar drošības jautājumiem, tādā starpvaldību līmenī tiek lemts. Ja mēs vēlamies visaptverošu risinājumu, mums šīs abas lietas ir jāsaved kopā. Un tieši tādēļ ir rasta šī nostāja, lai vi, būtu vienā amatā apvienots abas pilnvaras un ārējās darbības dienests nodrošina funkcionēšanu lai būtu savienojums starp kopienas pieeju un starpvaldību pieeju. Šis mērķis ir jāsasniedz. Ja mēs tiešām vēlamies virzīt politiku, kas mums nāks visiem par labu. Un minēšu arī vēl iemeslus. Redzot autoritārus režīmus, kā Krievijā vai Ķīnā, veids šo politiku no tādas pieejas, ka pat mazākie uzņēmumi interesi tiek aizstāvēts ārvalstīs. Tad mums ir jāskatās, kāds acim redzot demokrātijai tie ir trūkumi. Mēs esam brīva demokrātiska sabiedrība, mums ir brīvi uzņēmumi, kas var paši veikt investīciju lēmumus, un tam mums Jāskatās, piemēram, uz enerģētikas sektoru, kur mēs varam to iekļaut kopēju interešu sfērā, cik tas ir iespējams. Un no politiskās puses ir jāceņš šīs lietas sasaistīt, lai tās nav, neiet pretrunā vienotrai. Un tā kā mums ir šī atšķirīgais atbildība sadalījums, Tad eh, daļa ir komisijai, daļa ir padomē, daļa ārējā darbības dienestā, kurš tad mēģina savest šīs kompetences kopā. Man ir iespējas, ka jaunā augstā pārstāva tieši to arī plānojas uzlabot, bet mēs vēlamies arī palīdzēt viņai, lai viņas rīcībā būtu efektīvi instrumenti šo mērķu sasniegšanai. Un tāpēc mēs arī Eh, ierosinām vairākus eh, grozījumus saistībā ar finanšu regulu. Tur ir vairāk trūkumu, kurus mēs parlamentā vēl neesam arī varējuši novērst. Atceroties komisijas krīzes 99. gadā, tika nolēmts par tik eh, sarežģītu finanšu regulu, ka jebkurš lēmums prasa milzīgu laiku. Ja atsevišķās politikas jomās ir, to var akceptēt vēl, Bet, ja mēs runājam par palīdzību ārpus Eiropas Savienības, un šie līdzekļi nenonāk saulaicīgi tur, kur nepieciešams, nu tā ir vienkārši ārā izmest naudu. Tad, ja mēs vēlamies palīdzēt Ukrainai, bet nauda tam būs pēc gada pusotra, nu tad tas ir pavēlu. Un tādu piemēru ir daudz. Mums ir nepieciešams precīzi rīkoties, lai panāktu arī efektīvus pasākumus. Un tam ir nepieciešama ļoti intensīva dis diskusijas gan padomē, gan parlamentā. Lai augstās pārstāvs darbība kļūtu daudz efektīvāk arī attiecībā uz visiem pieejamiem finanšu instrumentiem, arī attiecībā uz kaimiņu attiecību politiku un vēl dažām lietām. Otra lieta. Mums, protams, ir nepieciešama dalību valstu palīdzība. Un dalību valstīm ir jāatcerās, ka tās ir apņēmušās līgumos atbalstīt lojāli ārpolitiku. Dažkārt man rodas šaubas, vai dalību valsts to apzinās. Jā, ārlietu ministri absolūti nekoordinējot veic savas delegācijas. Un redzot, kā tas tiek darīts. balstoties uz nesenajiem notikumiem, man liekas, ka ir svarīgi vairākas lietas risināt. lai mēs varētu uz tautas interesēm balstītu politiku nodrošināt Eiropā. Un šobrīd mēs esam tādā situācijā, ka diskusija ne tikai par Ukrainu, Un varam redzēt, kā ar Helsinku vienošanos un arī citiem instrumentiem esam skaidri pozicionējuši sevi, pie tā arī visi ir pieturējušies, atbalstot teritoriālo nedalāmību, katras valsts suverēnām tiesībām lemt par savu teritoriju, par to, kāds līgums tā vēlas slēgt, bet lielā kaimiņu valsts austrumos vairs neakceptē šos principus, nepieturās pie tiem. Un tā ir situācija, kad mēs atgriežamies pie um, uz spēku balstīts politikas, kas bija aktuāla 19. gadsimtā un 20. gadsimta pirmajā pusē. Un tā ir ģeopolitiskās situācijas pārmaiņa. Mēs 25 gadus balstījāmies uz to, ka visi konflikti Eiropas Savienības teritorijā, OECD, Eiropas padomas ietvaros arī attiecībā uz eh, mazākumtautībām ir atrisināti. NATO Krievijas eh, vienošanās ietvaros ir atrisināts arī problēmas starp NATO un Krieviju, un mēs miermīlīgi visus konfliktus risinam. Un tagad konstatējam, ka tas viss tiek apšaubīts. izveidojot miermīlīgas eh, konfliktu risināšanas mehānismus, mēs tagad konstatējam, ka tie tiek aizstāti. Aizstāti ar nostāju, ka ja ir vēsturiskas pretenzijas, tad var darīt, ko grib. Vai kaut kāds drošības intereses nav attaisnojušās un var atgriezties eh, pie vecajiem principiem, neievērot iepriekšējas vienošanās. Ja šāda rīcība tiek akceptēta, tad var jums simtprocentīgi teikt, ka Eiropā būs atkal karš. Jo vienmēr būs kāds, kurš no vēsturiskiem aspektiem negrib atteikties no kādām pretenzijām. Un to mēs vēlējāmies 21. gadsimtā uztvert kā pagātnes atmiņas. Tad bez operatīvās iespējas rīkoties. Mums jāatcerās arī iedzīvotāja intereses. Jautājums, vai mēs varam padarīt šis intereses par operatīvām? Es uzskatu, ka neatkarīgi no tā, kāda ir Krievijas kritika, nav nekāda iemesla rīkoties militāri. Neskatoties to, kāda trūkuma, kādas ir varbūt uh, domstarpības, bet, nu, tas ir skaidrs. Mums jātiek skaidrībā ir par to, kā mēs varam panākt tautas interešu ievērošanu bez militāras darbības. Mums arī ir skaidri jāpasaka, ka ņemot vēro to, kā lietas ir notikušas, un mums ir jākonstatē, ka, Krievi, ka Eh, karš Eiropā ir atkal aktuāls jautājums. Ja viena valsts uzbruk otrai, tas ir karš. Vakar Kārs Švarcenbergs savāks komentārus arī atgādināja par to. Un tas nozīmē, ka politika, kuru mēs vedam, ir pirmkārt jābalstās uz to, kā nodrošināt drošību saviem, da, savām dalību valstīm, tad atkal tas nozīmē to, ka NATO ir neatņemama sastāvdaļa mūsu drošībai. To jau mēs bijām aizmirsuši. NATO paši to bija aizmirsuši. Viņi domāja par visu kaut ko pasaulē, bet nevis par šo jautājumu. Tas nozīmē, ka ņemot vērā arī visu kritiku par eh, datu aizsardzības jautājumiem un tam līdzīgi mūsu politika ar ASV ir jāmaina. Mūsu kolektīvā drošība ir svarīgāka. Mums jāpanāk vienošanos ar ASV. Un tas ir arī viens no jautājumiem par to, kā noturēt kopā Eiropas Savienību. Gan Eiropas Savienību, gan attiecības ar NATO ir jāveido balstoties uz izpratni, ka katrai Eiropas Savienības dalību valsts ir jābūt vienādai izpratnē par drošību. Nevar būt Eiropā valstis, kuras dzīvo ar zemāku drošības līmeni. Jo, jo nu, tādos apstākļos tāda institūcija kā Eiropas Savienība nespēja pastāvēt. Un ja šī notikuma attīstība turpināsies un Krievija uh, turpinās uzvesties tā, kā viņi to dara ar visiem šiem uh, manevriem un lidojumiem, uh, tad šoziem var pienākt eh, tāds brīdis, ka 97. gada NATO un Krievijas vienošanās vairs nav īstenojama. Šobrīd vēl, neskroties uz visu propagandu, šī vienošanās ir spēkā, bet tur ir sacīts, ka NATO instalācijas uz austrumiem no Elbas nepastāv. Un šobrīd arī tāda situācija joprojām spēkā. Tas, ko šobrīd vēl sālēma, ir veikt rotāciju. Tas, tas vēl iet saskaņā ar eh, līguma noteikumiem. Skatīsimies, cik tas ilgi ir īstenojami, bet tas atkarīgs no, to, no tā, kā uzvedīsies Maskava. Un es saprotu, ka Polijas, Igaunijas, Lietuvas, Latvijas draugi saka man tev kā vācietim šī situācija ir jāsaprot. Jo ASV, Britu, Franču karavīri, Rietum, Berlīnē, Nīderlandes, Beļģijas karavīru Rietum, Vācijā, atradās uz vietas, un ja Krievija uzbruktu Rietumvācijai, tas būtu uzbrukums arī pārējām Rietumu valstīm. Un tas arī bija viens no iemesliem, kāpēc Vācijas apvainojas. Polijas draugi man ļoti skaidri saka, mēs vēlamies tādu pašu aizsardzības līmeni, kā apdrošināšana, nevis kā agresīva elementa, bet kā uh, tādu kā apdrošināšanas elementu, kas e, garantē to, ka vienošanās tiek ievērots. Mēs Polijā vēlamies tādu pašu drošības līmeni, kā Vācijas, Rietumvācijā bija e, līdz 89. gadam. Un es nevaru iedomāties nevienu argumentu, lai varētu iebilst pret to. To mēs arī diskutējam par šiem pienākumiem, kas ir daļēji iekļaut arī Lisabonas līgumā, bet tas tomēr ir saistīts ar Eiropas solidaritātes pienākumiem. Mums šeit nepieciešams eh, organizēt strateģiskās diskusijas. Nākamā lieta, nākamajā pusgadā mēs intensīvi gatavosimies, un tas būs arī Nacionālais parlamentos aktuāli, jo šeit ir prasīta īpaši pret eh, dalību valstu valdībām, lai jūn, jūnijā Eiropas eh, Savienības samitā runātu par Eiropas Savienības drošību un aizsardzību. Kā reaģēt? Augstā kara laikā rietum, eh, rietum Vācijas armijā bija 3,5 tūkstoši tanku. Šobrīd mums ir 250 tanki, kas praktiski nefunkcionē. Man ir bail, ka daudzās eh, Eiropas valstu armijās ir līdzīga situācija. lielākā daļa no armijām ir e, šīs fiksētās izmaksas 70-80% apmērā. Darbojās tikai e, mašinērija kā tāda, bet e, rīcības spējība zudus. Vācija teica, man, nē, mūsu fiksētās izmaksas ir tikai 48%. Es viņiem saku, ja tas būtu uzņēmums, tad nu, tur ir bankrota procedūra jāizsludina. Ja Un mums ir Eiropas aizsardzības aģentūra, kurai jāveic pētījumu šajā jomā, tur strādā 150 cilvēki. Un savukārt eh, Vācijā atbildība par šiem 250 nefunkcionējušiem tankiem, tur ir vairāk tūkstoši darbinieki, kas asin zīmoļus un neko citu nedara. Un tas pats ir daudzās valstīs, it kā nekas nebūtu mainījies. Rezultāts ir tāds, ka Eiropas Savienības dalību valstis 50% no tēriņiem aizsardzībai no tā, kas ir ASV, un panāk 10% no tā, kas ir ASV. Jo mums nav šī sumārā efekta, nav sinerģijas. Vēl bija arī projekts par uh, A411 40N um, lidmašīnas transporta projektu. Katrā valstī bija sava ideja, un beigās nevarēja šis lidaparāts uh, lidot, jo dzinēji bija pārāk vāji un uh, ne, ne, nespēja nebija nepieciešama, un to varētu uztvert kā joku. Bet uh, tas izmaksāja miljārdiem. Un es jums ar tūkstošiem šādu projektu minētu. Un es domāju, jūs zināt labāk par mani kā aizsardzības spējas. Un mē, mēs jau arī līdz šim domājam, ka mums nevajag teritoriālās aizsardzības spējas stiprināt. Tā bija kļūda. Arī es kļūdījos pirms pieciem, sešiem, desmit gadiem. Un ir skaidrs, ka ar nacionāliem budžetiem to vairs nevar dabūt gatavu aizsardzības ministri var stāstīt, ko viņi grib, bet nacionāla līmenī to vairs nevar izdarīt, jo nevienas Eiropas Savienības valsts uh, budžetā vairs nav līdzekļi, lai situāciju mainītu. Un, un paskatieties, kas mums ar kiberdrošību ir darāms vēl. Katrā valstī cilvēki kaut ko pēta. Un netiek vairs skaidrībā ar Eiropas Savienības līmenī, kas tur visu ko dara, un arī NATO. Uh, nesen arī sapratu, ka pie visa kā tiek strādāts, bet tā efektīvi neviens neko nekoordinē. Kaut arī ir industrijas un politikas uh, apsvērumu, bet uh, iznākums ir tāds, ka to, to visu dara citi. Un mēs paliekam bešā. Ja mēs runājam par kiber Eh, pasākumiem karā, mēs neesam spējīgi rīkoties. Nav kopīgi noteikumu. To var aizmirst vienkārši. Tāpat kā internetu nav iespējams na nacionāli regulēt, arī kiber karu nevar nacionāli organizēt vai aizstāvēties no tā. Līdz ar to ir jautājums. Ja mēs šādos pētniecības jautājumos nespējam nodrošināt koordinēšanu, iepirkumus nespējam koordinēt ar to naudu, kas ir mūsu rīcībā. Nespējam sasniegt pat 50% no tā, ko ASV dara. Un tās ir aktuālais jautājums, par ko jādiskutē tu, jau tuvākajos mēnešos. Un šeit mums, manuprāt, brutālā veidā ir jāpasaka acīs, kāda ir patiesība. Un attiecīgi tā arī jādara. Es neiekļauju vairākas jomas ziņojumā, jo šīs ir tās lietas, kuras es minēju, kas man rada visvairāk bažas, par tām mēs varētu diskutēt. Šobrīd 11 cilvēki ir pieteikušies diskusijās. Ar jūsu piekrišanu es slēgšu šobrīd pieteikšanos, un katram ir divas minūtes diskusijai. Un nu, pus, pusotra minūte, teiksim tā. Lūdzu. Krīhi kungs un pēc tam Prēdis kungs. Krīhi. Thank you very much. Uh... Liels paldies, Elmār, par šo iespēju piedalīties šajās diskusijās. Jums ir taisnība uzsverot institucionālā ietvara uh, nozīmi šiem gadiem, runa par kopējo drošības un aizsardzības politiku, un arī to uzsvēri cerības par iespējamo jauno līderi un arī finansējumu piešķīrumu, kurš cerams būs daudz saprātīgāks, ņemot vērā mūsu pagātnes uh, pieredzi un arī kopējās politikas pieredzi. Taču eh, pievērsīšu uzmanību tai eh, tava ziņojuma projekta daļai, kur ir runa par Eiropas kopienas drošību. Bez šaubam, konfliktu pieaugšana skaitā gan eh, Austruma Eiropā, gan tuvēs austrumos Ukrainas Krievijas karš un Islāma valsts pieņemšanās spēkā Eh, veido jaunu ugunsgrēku mūsu pašu kaimiņu valstīs. Tātad situācija ir pilnīgi mainījusies, un tas ir izaicinājums gan ANO, gan NATO. Un ir nepieciešams definēt Eh, šo konfliktu dabu. Runājot par Eiropas austrumu daļu, man nav šaubu par to, ka prezidents Putins ir sācis procesu transformēt Krieviju no reģionālās varas uz globālo varu. Kur mēs pat labāk atrodamies un kā mums būtu jāatbild uz šo jauno izaicinājumu? Mēs saskaramies ar jaunām, jauniem draudiem, bez šaubām tas ir vislielākais izaicinājums, jo pirmo reizi pēc otrā pasaules kara un pirmo reizi pēc augstā kara beigām tiek pārdevitinātas robežas austruma Eiropā. Turklāt, diemžēl, tas ir ļoti efektīvs mēģinājums graut starptautiskās drošības modeli. Šoreiz tas balstījās uz sadarbību un dialogu, un te tiek izmantota vara, tā skaitā militāra vara militārs spēks. Un sanāk, ka šis eh, drošības modelis, kas bija mūsu modelis vasās 20 gadus, tiek grauts. Tas ir sabrucis. Krievija nav uzbrukusi NATO vai ES dalībvalstī, taču tas veido saspīlējumu, apjukumu pie mūsu robežām, un tas ir pamats bailēm ne tikai mūsu valstīm, bet arī mūsu partneriem NATO un ES Īsumā, es domāju, būtu jāpievērš uzmanība uz Mīnskas nolīguma prasībām. Par spīt saistībām situācija ar vienu ir ļoti nedroša. Šis konflikts ir Krievijas taktisks gājiens, un mums ir jā, jāizdara pastāvisks spiediens uz šo valstu, lai tā pieturētos pie Mīnskas nolīguma. Ilgtermiņā mums ir jāatgriežas pie tā sadarbības modeļa, par kuru mēs iestājāmies, un mums jāsaglabās spiediens uz Krieviju, lai tā pieturas pie dialoga. Paldies. Paldies, priekšstādātāji. Vispirms vēlos jūs apsveikt ar darba dokumentu, saka Prederskungs. Tas ir eh, būtisks dokuments eh, saskaņotai drošības politikai. Dokumentā norādīts, ka viena no galvenajām prioritātēm ir ir strateģiskas pārdomas par mūsu politiku. Kā jau vakar sacījā, te ir zināms, eh, zinām precizējumi kalendāra ziņā no augstās pārstāvis puses, un viņa arī izteicās, ka šie jautājumi svarīgi. Taču šajās pārdomās ir jāiekļauj strateģisko partneru pārdefinēšana Un es domāju, ka tas ir ļoti steidzami darāms, vēl jau vairāk, tāpēc, ka norisinās debates par Krieviju, jo, kā sacīs 20. pāntā, Krievija ir jāaicina uh, piedalīties uzticamā dialogā par vērtību aizstāvēšanu. Runa par uh, Helsinku 1975. gada dokumentu skaidrs, ka šodien mums ir jāiestājas par mūsu vērtībām Un tā tad ir, tas jāskat Helsinku 75. gada dokumentu gaisma. Protams, jāpiešķir sevi ir līdzekļi to darīt. Es piekrītu, ka jūs sakat, ka ir problēma ar elastību, ir jāparedz tāda procedūra, lai ātrāk varētu rīkoties. Paldies! Priekšsēdētājs runā bez mikrofona. Thank you very much. Good. Liels paldies. Labrīt visiem. Saka Nemeta kungs no Ungārijas. Vispirms uh, esmu pateicīgs ka, par to, kā notiek šī sanāksme. Apsveicu Elmāru Broka, viņš ir eh, tāda ārlietu komitejas priekšstādātājs, ka viņš mūs ir uzaicinājis šo sanāksmi. Var tikai atbalstīt to ideju, ka pat labāk saskaramies ar pilnīgi jaunu Eiropas Savienību, sākot ar 1. decembri. Un eh, tas veido priekšnosacījumu, proti, ka mums ir jāizveido jaunā kopie drošības nesardzības politika, un mums atkal ir iespēja izveidot spēcīgu Eiropu vēros, vēlos atbalstīt ideju, ka ir pienācis pēdējais brīdis pārskatīt, izdomāt pilnīgi jaunu Eiropas drošības stratēģiju. 2003. gadā mēs pieņēmām pēdējo stratēģiju, tagad ir nepieciešama jauna. Mūsu rīcībā ir ne tikai uh, veca stratēģija, bet turklāt pilnīgi jauna drošības situācijas. Es nestāstīšu sīkāk par šo situāciju, Elmārs jau to plaši izklāstīja Gribu tik atkārtot vienu elementu tajā. Jā, Krievija, kas šiet atgriežas pie saviem impēriskās pagātnes instinktīvu, un šajā situācijā mums ir jāsaka nē ietekmes politi eh, sfēru politikai. Mēs nevēlamies atgriezties pie augstā perioda, kad Eiropa bija sadalīta dažādo karu dēļ. Runājot par parlamentu lomu, dārgie kolēģi, uh, Es uzskatu, kad mēs gatavojam šo jauno Eiropas drošības stratēģiju, dialogam starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem ir jābūt, jāpiešķir izšķiroša loma. Mums te nav runa tikai par jaunu institūciju, bet mums ir jābūt eh, veiksmīgai sadarbībai nākotnē, tā jāturpinās. Un atgriežoties dzimtenē, savos nacionālajos parlamentos, mums pastāvīgi ir jāmēģina izprast, kāda ir parlamenta loma ārlietu politikā. Mēs ikdienā ar Eiropas politiku varbūt nestrādājam, taču kopīgi stratēģija veido konsensu, kad ir darīšana spēcīga opozīcija, un te nacionālajiem parlamentiem var būt izšķiroša loma šādu stratēģiju veidojot taiskaitā Eiropas kopējo drošības politiku. Paldies par uzmanību. Paldies, es augstvērtēju šīs debatas, saka Anna Gomeša, Eiropas parlamenta deputāta. Mums ir jāpārskata Eiropas drošības stratēģija, tāpēc, ka eh, Krievijas attieksme ir mainījusies. Es tiešām tā uzskatu, lai risinātu Krievijas darbību. Politiski mums ir jābūt militāriem muskuļi, kas piešķir tam ticamību. Un es atbalstu Eiropas drošības stratēģijas pārskatīšanu, tomēr es vēlos sacīt, ka mums ir arī jāmēģina izpildīt pašreizējās stratēģijas mērķus jo mūsu gatavība rīkoties Krievijas jautājumā ir saistīta ar to mērķu izpildi, kas mums bija jāizpild šajā stratēģijā. Jau. Un tas pirmkārt attiec uz budžeta jautājumu pārskatīšanu. Kopīgais finansējums, um, kopīgās uh, ārlietu aizsardzības politikai ir īpaši svarīgi. Un, protams, ir jāpievērš uzmanību Eiropas aizsardzības aģentūrai tās darbam. Protams, ka tas parāds politisko gribu un tieši tās pietrūka. Tas ir bijis apka apkaunojuši, ka mums nav bijusi šāda veida vadība, līderi, loma no e, Eštons kundzes. Man atklāt jāsaka, jo viņi īsti nesaprata, par ko te runa. Un skaidrs, ka viņi kaut kādu vīziju nevarēja nodot arī dalībvalstī. Un krīzes situācijā tas vēl kļūtu tikai ļaunāk. Protams, ka bija ekonomiskā krīze, arī te ir runa par politisko gribu. Un visā situācija bija pilnīgi pretēji tām, kas mums bija nepieciešams gatavības ziņā, drošības jomā. Un dažās dalībvalstīs kapacitāte vienkārši tika iznīcināta, tā piemēram bija manā valstī Portugali, un mēs vienkārši esam pārdevuši svarīgas uh, elements mūsu drošības politikā Krievijai. Ja mēs eh, kļūdu nelabosim, tad situācija būs vēl ļaunāk. Bija runa par pusotru minūti, saka Broka kungs, lūdzu pieturieties pie tā, citādi pietrūks laika, Zinī kungs, lūdzu. E, grazie, prezidente. Tre... Priekšstādātāji. Pavisam īsi pastāstīšu par trim apsvērumiem. Es vēlētos, ka jūsu vadītā komiteja izpildītu koordinātoru lomu starp nacionālajiem parlamentiem, spēcīgāku lomu nekā tā bijis līdz šim. Mums e, nebūs kopējās drošības un aizsardzības politikas, ja labāk ne, nenodrisināsies koordinēšanas darbs starp dažādiem nacionālajiem parlamentiem. Šorīt e, mēs starptautiskajos e, TV kanālos redzējām debates, kas norisinājās Francijā par pašreizējo Palestīnas valsts statusu. Ja mēs vēlamies darboties kopīgā drošības aizsardzības politikā, mēs nebūs, nebūsim uzticami mēs nevarēsim apgalvot, ka Federika Mogherini E, darbojas kaut kādā kopīgā ietvarā, ja nacionālajie parlamenti, kā piemēram Francijā, izvērtīs paši savas diskusijas par, piemēram, Palestīnas statusu. Jā, parlamenti vienkārši seko valdības norādēm, taču parlamentiem vienreiz ir jāiekļaujas kopīgajā drošības un aizsardzības politikā, ārlietu politikā. Un šeit komisija, kurai mēs piešķiram līderu lomu, varētu būt koordinātors starp dažādiem nacionālā parlamentiem. Itālijas parlamenta ārlietu komiteja ir gatava darboties tieši šādi. Vēl viens komentārs. Itāļu valodā ir tāds teiciens, ko varētu apmēram tulkot, ka ceļš uz eli ir klāts ar labiem nodomiem. Es domāju, ka nodomi tiešām ir ļoti labi, taču mums jābūt piesardzīgiem. Jo ja mēs rīkosimies tā, kā mēs darījām pēdējo mēnešu laikā, apgalvojot, ka Ukraina jāuzņem NATO, tad mēs šādi vienkārši veidojam bīstams ilūzijas, kas būs bīstams gan Ukrainai, gan Eiropai. solidaritāte, kas mums ir jāizrāda Ukrainai, protams, eh, raksturo mūs visus, taču tā ir jābūt saprātīgai. Kad mēs uh, apstiprinām mūsu solidaritāti Ukrainas tautai, tas nozīmē, ka mēs esam gatavi uzņemties par to maksu. Ja tā mēs nedaram, tad jēgas nav. Bez mikrofona runā priekšsēdētājs. Thank you very much, Chairman. Jūs paldies, priekšsēdētāji. Saka, man ordena kungs augstu vērtē jūs pievēršanos, Elmār. Fundamentāla problēma ir tā, ka jūsu analīze gadu gaitā bijusi pilnīgi aplama. Jūsu skatījumā atbild uz visu ir vairāk Eiropas, un jūs vēl ar vienu runājat tieši tāpat. Taču pēdējā laikā jūs esat at atkal atklājis no jauna NATO vēsturei. Būtu mums jāmāca, ka demokrātiju apvienošanās tirānijas eh, izaicinājumu priekšā ir risinājums. Mums ir spēcīga organizācija, lai stātos pretī tirānijai, un tā ir NATO. Bet līdz šim ir vienkārši novērot smieklīga pantomīma, kas mēģina izveidot autonomu struktūru NATO, kas patiesībā balstās uz tām pašām valstīm, kas tad novērš to resursus un uzmanību no NATO stiprināšanas. Neprāts, ka jūs vēlaties, lai tie paši prāti tiktu piemēroti uh, aizsardzības jomai, kas izveidoja eiro projektu tāds pašs prāts un tādas pašas institūcijas. Jūs vienkārši sekojat savam sapnim, uh, par Eiropas integrāciju, bet patiesībā mums būtu jāpievērš mūsu uzmanību mūsu valsts drošībai un aizsardzībai. Mums ir jāatdzīvini, jārevitalizē NATO, jāapvieno mūsu spēki, mums ir neapšaubām vajadzīga politiskā griba, un mums ir jā, jāpieliek punkts eh, uzmanības novēršanai no tā, kas tiešām ir vajadzīgs. Un es domāju, Nacionālajai parlamentu šo vēstījumu varētu atvest atpakaļ savā valstī ka ne visus šajā vietā um, iedvesmo ideja, ka Eiropa ir atbildi uz jebkuru krīzi, jebkuru problēmu. Jā. Žafrī, tu, manuprāt, es mani pilnīgi nepareizi saprats. Es runāju par lielāko Eiropas integrāciju, lai mēs varētu attīstīt spējas, kuras tad NATO ietvaros būtu efektīvas. Tikai kopīga Eiropa, kas kopīgi rīkojas, var stiprināt NATO tā, lai pats NATO būtu spēcīgs. Tu to laikam neesi saprats arī šobrīd vēl. Lacim nu, mazot nevēlies to saprast. Es mēģināju saskatīt to labāko tavos komentāros, Elmar. Nu, Bet, Džofrī, nu, uztver mani burtiski. Paula Visko tālāk. Obrigado, Sr. Presidente, caros colegas. Paulo Bisco, Dargie kolēģi, ir svarīgi, lai šis ziņojums tiktu ņemts nopietni, jo līdz šim Eiropas Savienība nespēja sniegt ātras atbildes uz eh, ļoti dažādiem notikumiem, kas bieži vien Eiropā bija dramatiski, vai arī runa arī par notikumu Eiropas kaimiņu valstīs. Ir svarīgi stiprināt uh, Eiropas Savienības kohēziju, kopīgo darbību, sadarbību tātad ārpolitikas jomā, bet tas arī gūst uz kāds dalībvalsts uh, pleciem. Eiropas Savienībā ir konstatējams, uh, konstatējami bīstam populistisko spēku pieņemšanās spēkā, kas apdrauda Eiropas projektu. Uh, Esam arī sapratuši, ka Eiropas Savienība nespēja rīkoties jautājumā saistībā ar krīzi ar Krieviju. Ņemot vērā situāciju Ukrainā un dažu valstu izgāšanošai ziņā, e, ir secinājumi arī izgāšanās kaimiņa attiecību politikas jomā. Uh, pasliktinās situācija vidusjūras reģionā. Risks, kas, ka tiks izveidot neatkarīga Palestīnas valsts, prot tas, ka tas varētu nenotikt, ka šāda valsts varētu netikt izveidot, ir eh, bīstami un tas var kaitēt arī Eiropai. Lai Eiropa nezaudētu savu nozīmi uz ārējās politikas skatuves. Kam ir jāmainās tā struktūrā, tās darbībā? Kādas izmaiņas varētu būt visefektīvākās? Vai ir realistiski cerēt, kā ārējā darbība varētu koherentāk iestrādāt pēc iespējas vairāk eh, dalībās? Ašrevičs kungs lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Kolēģi. Jā, drošības situācija pa Eiropas Savienību tiešām ir mainījusies es varētu sacīt, šis hibrīda karš, ko, var, karš, ko varam novērot austrumos, arī paredz hibrīda veida atbildi. Mums ir jārīkojas atšķirīgi nekā agrāk. Mums ir jāapzinās atšķirīgi riski, atšķirīgā uh, formātā, formā. Bez kiberdrošības mums ir jo vairāk jārunā un jāroda efektīvs atbildes uz informācijas politiku. Mēs līdz šim šai kārā zaudējam. Mums uzbruk informācijas propaganda pastāvīgi. Eiropas politikas, Eiropas vērtības pastāvīgi tiek smagi kritizēts. Un ja mēs domājam par to, kas maksā par solidaritāti ar Ukrainu ir augsta, tad solidaritātes trūkums tāds maksa būs milzīga. Mēs nogalināsim Eiropu. Paldies! Frau Intotelo. Tagad vārds Intotelo kundzei. Vă mulțumesc, stimate domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Es runāju par Rumānijas parlamentu deputātu palātas vārdā. Es apsveicu jūs ar šo visaptvarā šo ziņojumu par Eiropas Savienības kopējo ārējo un aizsardzības politiku. Gribu pieminēt 10. Eh, un 21. pāntu šeit ziņojumā, ņemot vērā Rumānijas nostāju par austrumu kaimiņu attiecībām, īpaši Moldovas republika. Es domāju, ka asociācijas nolīgums šai gaismā ir izšķirīgi svarīgs. Mēs uzskatām, ka tādas valsts kā Moldovas republika, kas ir panākušas ievērojumu progresu ceļā uz Eiropu, uh, ka šīm valstīm mums ir jāsniedz papildu atbalsts. Mēs augstu vērtējam Moldovas republikas vēlēšana rezultāts. Tie apliecina, ka Moldovas tauta ir spērus vēl viens soli tuvāk Eiropas Savienībai. Eiropas Savienībai ir svarīgi turpināt atbalstīt Moldovas republiku. Taču līdz tam, tam mums jāveic tālāk soli. Paldies! Lozingas kundze tālāk, kas noteikti aizstāvēs mani pret Van Ordena kunga izteikumiem. Bet, protams, priekšsēdētāji, es vēlos atzinīgi izteikties par iespēju diskutēt par šo jautājumu, bet vēlos atzīmēt, ka pusotra minūte ir ļoti maz, it īpaši runa par tik specifiskiem jautājumiem, kā piemēram budžeta kontrole. Uh, šobrīd eh, nav iespējams izteikties detalizēti par eh, šiem jautājumiem, tāpēc es aprobežošos ar vispārīgiem komentāriem. Es atzinīgi vērtēju priekšsarētāju kunga ziņojumu un varu to aizstāvēt tādā veidā, ka teikšu, ka uzskatu to par labu ziņojumu. Referents ir pieturējies pie Eiropas Savienības ārpolitikas pamatnostādēm esmu vienmēr pateicīgi par teikumiem tekstā, kurus varēšu vēlāk izmantot citātos. Ir skaidrs, pie kādiem principiem referents ir pieturējies, tiek eh, skaidri darīts zināms eh, tas, kādai lomai jābūt Eiropas Savienībai, respektīvi kā globālam spēlētājam, un tad jautājums ir, ko mēs konkrēti ar to saprotam. Un šeit ir paskaidrots, ka tas tiek saprasts uh, vara un ietekme. Un kā Broka kungs to tikko skaidroja, vienmēr ir runa par uzņēmēju brīvību, pilsoņu brīvību. Par citiem aspektiem tiek mazāk domāts. Runa ir vairāk par varu un ietekmi mazāk eh, par humanistiskajām vērtībām Eiropā, kurās būtu jāeksportē ārpus Eiropas Savienības. Vara un ietekme pasaulē tiek ar militāriem līdzekļiem īstenots. Eiropas Savienības militarizācija ir nu, piesaukt kā risinājums. Tas nav nekas jauns. Tā tas bija arī pirms Putina. Un liels paldies, ka jūs attiecībā uz mani vienmēr tik rūpīgi sekojat uzstāšanās laiku. Bet jūs to pārsniedzat par 50 sekundēm. Es biju ļoti labvēlīgs pret jums. Un, starp citu, es nerunāju par uzņēmēju brīvību un pilsoņu brīvību. Jums jāpalasa, ko es konkrēti teicu. Tālāk Švarcenbergs. Broks pilnīgi pareizi norādīja, ka visiem Eiropas Savienības pilsoņiem ir nepieciešams vienāds drošības līmenis. Katrā valstī ir eh, situācijas, kur drošības līmeņi ir augstāk vai zemāk. Šobrīd Eiropas Savienībā mēs aizstāvam nostāju, ka tur, kur ir vislielākās, eh, vislielākie riski, Un uzstājam, ka tajos eh, rajonos, kur ir vislielākais risks, ir vismazāk eh, aizstāvju. Tas ir kaut kas neaptverams. pašreizējās situācijas patiesais apraksts dažās eh, Eiropas valstu armijās, kas te tika izklāstīts, un tur es nevaru neko iebilst. Tā tiešām ir. redzot, eh, kā eh, Krievija rīkojās Krimā un Austrum Ukrainā, reti esmu redzējis tik labi bruņotas vienības eh, ar jauniem ieročiem, jaunu bruņojumu, disciplinēti, labā stāvoklī, tāda ir Krievijas armija. Tas ir absolūti kaut kas cits nekā padomju Savienības pēdējo pastāvēšanas gadu armija. You, Paldies, priekšsēdētā. Iespējams, ka man pat nevajadzēs man 90%, 90 eh, sekundes saku, mēs arī kungs. Esmu priecīgs, eh, ka var piedalīties eh, šajā parlamentu un Eiropas parlamentu kopīgajā sanāksmē. Es domāju, ka mēs zaļie ļoti augstu vērtējam šo pēdējo sādaļu, ka tiek atbalstīts globālais noteikums par globālo kārtību. Es vēlos tikai uzsvērt vienu lietu. 21. punktā mēs runājam par austrumu partnerību, un, protams, mēs vēlētos saglabāt apņemšanos par asociācijas procesu šai reģionā. Taču, es domāju, mums nopietni jāpārdomā austrumu partnerības loma kopējā uh, ārlietu un drošības politikas kontekstā, taču tas vēl nav sācies un ir laiks to pieminēt. Paldies! Sēdētājs bez mikrofona. Paldies, Elmāra! saka Ažubalis kungs. Vakar Mogherini kundze vairāk kārt uzsvēra to, ka mums nepieciešama stratēģija Krievijas jautājumā. Mana atbild būtu tāda, mums ir stratēģija par Krieviju, un šī stratēģija darbojas. Pirmkārt, mums ir atklāti jāatzīst vai politiskā dialoga iespējas ar Krieviju ir izsmeltas. Un mums ir jāturpina mūsu stingrā un kopīgā nostāja, tālāk spiedienu un sankciju piemērošanā pret Krievijas federāciju. Ja Krievija spērs reāls soļus virzoties prom no Ukrainas, tad politisko dialogu varēs turpināt. Priekšsēdētājs bez kompromis, bez mikrofona. Paldies, priekšsēdētājs. Es vēlētos redzēt tādu pasauli, kurā Eiropas perspektīva rietumu Balkāniem nebūtu tikai kas tāds, ko mēs pieminam rezolūcijās un ziņojumos, bet kas tāds, kas tiešām pastāv. Mums ir jāparāda mūsu partneriem šajā Eiropas daļā, ka tā ir būtiska mūsu stratēģijas daļa, kaut arī paplašināšanās pat laban ir bloķēta, un mēs tuvāko piecgadu laikā nepaplašināsimies. Jebkas cits būtu nepareizs risinājums. Mums šis process ir jāatbloķē. Kā mēs esam redzējuši, nekā draudu nav, te es runāju par Bosniju un Hercegovinu, par Maķedoniju, piemēram. Mums nebūtu jādara pārāk daudz, lai šo procesu apstādinātu. Citādi citi cilvēki, citas valstis darīs vairāk, lai piesaistītu sev šīs valsts. Tātad mums jāpanāk lielāka sinerģija. Paldies! Paldies, priekšsarētājs, saka Fabrītijus kungs. Vēlos pateikties par šo sadarbības iespēju starp Eiropas parlamentu un nacionālajiem parlamentiem. Tas ir ļoti svarīgi, tīpaši tādēļ, ka ir nepieciešams saskaņot rīkoties. Ir skaidrs, ka Krievijas-Ukrainas krīze nav tikai reģionāls konflikts. Uz to varētu atbildēt ar Budapeštas vienošanās Eh, instrumentiem. Jautājums, kāpēc tas netiek darīts? Skaidrs, eh, ka Krievija vēlas eh, ne vairāk ne mazāk kā aizstāvēt 86. gada Brežņev doktrīnu atjaunojot savas iepriekšējās robežas. Šādu retoriku mēs dzirdam šodien, un tas ir absolūti nepieņemami. Un tāpēc daudz kas ir pareizi šodien pateikts. Ir ļoti svarīgi, lai mēs izlēmīgi un saskaņotie atbildētu uz šo konfliktu, kas ir ne tikai Ukrainas konflikts, bet visas Eiropas konflikts. Uh, thank you, Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Pasku kungs, mūsu ēnu referents, uh, ir lūdzis nodot viņa viedokli. Pasku kungs grib pateikties referentam par dokumentu. Tur ir pamats, eh, lai turpinātu diskusijas par ziņojumu. Šīs darba dokuments ir labi izstrādāts un var saprast, ka referents seko tai pašai struktūrai, eh, ievēro rekomendācijas, eh, bet vairs neievēro tradicionālo pieeju. Pasku kungs uzskata, ka šis ziņojums ir uh, stratēģisks, nevis detaliz, detalizēts. Ir divi argumenti šajā ziņojumā. No vienas puses vide uh, mūs, pie mūsu austrumu robežām ir sarežģīta situācija SND grupa ir aicinājusi izveidot visaptvarošāku Eiropas drošības politiku, tāpēc mēs atbalstām priekšlikumu, kas var palīdzēt sasniegt šo mērķi. Mēs uzsveram arī mūsu politisko apvienošanos, apņemšanos stiprināt Eiropas spēkus. Uh, 75. gada Helsinku vienošanās ir būtiski šajā ziņā. Pasko kungs piekrīt galvenajām prioritātēm es um, politikās, kas nozīmē stabilitāti e, mūsu kaimiņu attiecībās, bet arī atbalstība, at, atbalsts Eiropas austrumu kaimiņu attiecību politikas veidošanā. Uh, Eiropas intereses un mērķi ārējā darbībā eh, mums visiem ir jābūt kopīgiem. Priekšēdē es, ir vēl daži komentāri. Es nodošu tos visus pilnībā jums vēlāk. Dank u wel, voorzitter. Ik zou allereerst willen complimenteren met. Paldies Vispirms gribu uh, pateikties uh, visiem uh, komisija vakar teica, ka mums ir jāievēro kaimiņu intereses, un es gribētu ietvert visus kaimiņus. Globalizētā pasaulē mūsdienās mēs saskaramies ar jaunu starptautisku kārtību. Uh, Un es gribētu atbalstīt to, ka mums ir jāvirzās uz jaunu Eiropas drošības stratēģiju, lai mums būtu e, saskarsme labāk ar NATO. Ja mēs paskatāmies ASV un ES attiecībām, mēs, es, mēs esam vienādā līmenī, bet reizēm e, mūsu attiecības nevienmēr tiek nosprāstas politikā. Mums ir kopīgas rūpes par aizsardzību, ehm, bet bez ciešas sadarbības ēs iekšēnē mēs nevaram virzieties tālāk uz stipru un aizsargātu Eiropu. Mums ir jāpaskatās Eh, par to, ka mums ir dažādu ātrumu Eiropa pašlaik izveidojusies. Mums ir vajadzīga īsta politika par eh, Krieviju, kādas mums līdz šim nav bijis. Mums vajag ilgtermiņa, ilgtspējīgu aizsardzību. Tā mums ir ļoti būtiska. Paldies! Manuprāt, uh, struktūrālās sadarbības jautājums, sadarbības ar tiem, kuri vēlas sadarboties. Pie tā mums ir vairāk jāpiestrādā, lai stiprinātu mūsu rīcības spēju. Fortīgas kundze. To... Paldies, lai strādātu poļu tūk, es runāšu poļu valodā. priekšnosacījums, lai mums būtu veiksmīga kopīga aizsardzības uh, politika, kas iekļauj sadarbību, ir kopīga uztvere par izaicinājumiem un bīstamībām. Un šī ir tā joma, kurā mums pēdējo gadu laikā bija liels problēmas. Mums šādas kopīgas uztveres nav un nav šādas kopīgas sapratnes. Tas ir novedis pie esošās situācijas, kas saistās ar uh, situāciju ar Krieviju, tas ir saistīts arī ar Irākas jautājumu un Islāma valsts draudiem. Priekšādētais jau pieminēja uh, saistītu jautājumu, es runāju par attiecību uztveri kā biznesa attiecību uztveri no mūsu puses. Varbūt tā bija naiva pieeja, vai arī mēs nepamanījām acīm redzamus izaicinājumus, kuri pastāvēja vairākus gadus. Centrāla un Austruma Eiropas valstis, kuras ir pievienojušās NATO, netika informētas par šo sapratni starp NATO un Krieviju, ka mums ir jāturās pie solidaritātes principa. Sabiedrotājiem ir jābūt partneriem. Un visbeidzot, baidos, ka mums vairs nav laika dubultot spēkus, kurus būtu vieglāk pasmelt no NATO. Paldies, kolēģi, bet eh, mums ir jānoslēdz šīs diskusijas, jo seši ārlietu ministri jau 15 minūtes gaida aiz durvīm. Vēlos pateikties jums par šīm diskusijām. Vēlos jūs aicināt iesūtīt nākamajās dienās arī savus rakstiskos ierosinājumus un uzlabojumus, lai es pirms Ziemassvētkiem eh, pabeigtu eh, darbu pie šī ziņojuma, kas tad varētu janvāra beigās eh, novest pie grozījumu priekšlikumiem. Uzklausīja arī daudz idejas, kas stiprina man nostāju un to mēs varēsim iestrādāt ziņojumā. Par to arī paldies jums. Tagad sāksim viedokļu apmaiņu ar ārlietu ministriem. Ministri uzstāsies alfabētiskā secībā. Pēc tam mūsu referents par, par attiecīgo valsti izteiksies un tad sekos debatas. Tāds varētu būt eh, optimālais scenārijs. Ladies and gentlemen, meine Kollegen. Dāmas un kungi, lūdzu ieņemiet vietas. Thank you very much. Liels paldies. I would like to welcome. Es gribētu sveikt ārlietu ministrijas no Rietumbalkānu valstīm. Un pašā sākumā gribu skaidri pateikt, ka Eiropas parlamenta ārlietu komiteja un arī vispār parlaments kopā ar lielu um, pārsvaru piekrīt vienošanos Salonika uh, līgumam. Mums nav nekādu iemeslu neievērot vairs šādu politiku tas, kas ir tik, ticis izrunāts piecos gadus, tie tehniski jautājumi, tie nekavē sarunu procesu. No mūsu puses tas ir pilnīgi skaidrs. Un vakar Hāna kungs un Mogarīni kundze skaidri pateica, ka nebūs nekādas kavēšanās. Tāpēc mēs uzskatām, ka Rietumbalkānu valstis ir piederīgas Eiropai ja tās grib kļūt par Eiropas Savienības dalībvalstīm, tad mēs palīdzēsim. Mēs uzskatām, ka tās ir mūsu visu intereses, lai jūs iekļūtu mūsu lokā, lai jūs būtu diplomātiski, finansiāli un visādā ziņā iekļauti. Uh, un pozitīvs risinājums katrā konkrētā gadījumā būtu jāatrod. Gribu sveikt Ranko Kupokaviča kungu no Melnkalnes. Paldies, ka jūs ieradāties. Sāksim tā, ka es došu vārdu ārlietu ministriem alfabetiskā kārtībā atkarībā no valsts nosaukuma. Un tagad es došu vārdu Bušatī kungam no Albānijas. Thank you. Paldies, piecas minūtes, saka priekšēdētājs. Paldies, uh, priekšēdētāji. Gribu sākt ar to, ka gribu ļoti pateikties parlamentam, Eiropas parlamentam, deputātiem no citām ES valstīm, kuras ir izrādījušas noturību atbalstot ES iekļaušanas procesu un reformu procesu Rietumbalkānu valstīs. Pāris vārdi par Albānijas pievienošanās procesu, kā jūs visi zināt, pa, eh, pagājuši eh, jūnijā Eiropa padomu nos, nolēma piešķirt kandidātu valsts statusu Albānijai, un Eiropas komisijas progresa ziņojums šogad ir mm, uzsvērs politisko apņēmību no Albānijas iestādēm, no valdības eh, turpināt es, ar es saistīts reform, reformas. Mums ir realistiska pieeja šīm procesam. Mēs e, saprotam, ka kandidātu valsts status ir tikai pagaidu solis tam, lai mēs turpinātu ceļu uz pievienošanos, un mēs ļoti ceram, ka šis process būs tic, uzticams un caurskatāms. Uh, un mums ir iespēja labāk koncentrēties uz mūsu mērķiem, jo īpaši uz uh, tiesiskumu, uz 23. un 24. nodaļu. Integrācijas procesam ir jābūt efektīvam, dinamiskam, un šajā kontekstā mēs esam gārdināti par um, ekonomikas pārvaldību, kas ir daļa no pie, iekļaušanās procesa. Pasaules banka mm, savā ziņojumā par biznesu Al Albāniju e, pacēla par 40 vietām, jo mēs mm, reformējām tiesiskumu jomu un ekonomiku. Ekonomiskais tiesiskums ir pamatakmens mūsu reformu procesam Līdzās tam mēs esam koncentrējušies, koncentrējušies arī uz uh, valsts uh, veidošanu, uz likumu ieviešanu. Arī veiksmīga kampaņa ir bijusi, lai uh, izbeigtu, teiksim, drošas nodokļu bāzes un tam līdzīgi enerģētikas sektors ir viens no tiem, kur ir vislielākās problēmas. Tāpat notiek arī ar nelikumīgām būvēm un šie procesi nav saistīti ne ar labajiem, ne kreisajiem spēkiem. Galvenās prioritātes par veikt ceļā uz iestāšanās sarunu sākšanu ir pirmkārt ir tiesu sistēmas reformas, uh, Mm, tas varētu būt arī Rīgas reģionālai integrācijai, jo viņi var palīdzēt ieviest eh, veselīgu konkurenci reģionā. Otrs ir reģionālā sadarbība. Pēdējos mēnešos ir notikusi intensifikācija, eh, savienojamība ir mūsu izšķirošais vārds Eh, mēs tomēr gribam būt eh, saistīti dažādās jomās. Eh, Ik Ukrainas krīze pierādīja, ka mēs neesam īsti vienodi, vienoti, jo mēs atšķirīgi reaģējam ekonomiski. Mēs vēl joprojām neesam reģions, kā reģions vienoti. Uh, Mēs cenšamies ieviest jaunu politisku attiecību fāzi reģionā. Mm, Rāmas premjer, premjerministrs Rāma nesen ieradās mūsu galvaspilsētā, un mm, mēs nevēlamies veidot tikai divpusējas attiecības ar Serbiju, bet ar visu reģionu. Un šajā kontekstā mēs mm, uzskatām, ka paplašināšanās process ir jāskatās arī no ģeopolitiskā viedokļa, jāņem vērā visi tehniskie kritēriji. Un pēdējais komentārs ir par jaunu procesu, kas grib atjaunot iekļaušanās procesu, lai Rietumu Balkānu reģions būtu uzlabots gan ekonomiski, gan citādi. Uh, Un es gribētu, lai šis process būtu pildīts ar konkrētu saturu. Paldies! Priekšsēdētājs runāja bez mikrofona. Nā, uh, mana lieben Kolleginnen un Kollegen. Priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es varu apstiprināt to, ko nu pat teica ārlietu ministrs. Albānijā ir jau redzamas pirmās eh, panākuma pazīmes, un mēs atbalstām šo darbu no visas sirds. Ir vēl palikušas dažas problēmas. Tas ir sada, parlamentu pārtiju sadarbības jomā sadarbība starp valdību un opozīciju, e, starp šīm partijām. Viņiem ir jāizdomā, kā strādāt labāk kopā, lai paveiktu uzdevumus. Un ir vairākas iespējas, par kurām mēs varētu pašlaik runāt. Premjerministrs premjerministra ceļojums uz Serbiju bija ļoti pozitīvi uztvērts no abām pusēm, un parakstītie līgumi vizītes ietvaros parādīja, ka Serbijas un Albānijas valdības ir ieinteresētas strādāt kopā. Un tas, ka jaunieši var apmainīties eh, ar uh, Um, var vieglāk pārvietoties, tas, es domāju, labi demonstrē šos rezultātus. Visumā mēs teiktu, ka Albānija ir uz pareizā ceļa, kā to arī apstiprina komisijas ziņojums. Mēs, protams, saprotam, ka vēl daudz ir darāmā e, tieslietu jomā, neatka, tiesu neatkarības jomā, arī pretkorupcijas jomā un cīņa par caurskatām administrāciju arī būtu viena no šīm lietām. Mēs centīsimies kā politiskā grupa stiprināt šo jautājumu risināt. Un mēs ceram, ka sarunas ar Albāniju sāksies pēc iespējas drīzāk. Paldies! Priekšsēdētājs runā bez mikrofona. Thank you very much. Liels paldies, priekšsēdētāji. Deputāti, dāmas un kungi, es tikai īsi e, pastāstīšu trīs lietas par Bosniju Hercegovinu. Pirmkārt, esošā situācija valstī, ņemot vērā jaunāko progresa ziņojumu, tas bija nesen publicēts, un jāatceras Pirms diviem mēnešiem mums notika vēlēšanas, cerot, ka jaunā valdība tiks sastādīta pēc iespējas ātrāk, vismaz ātrāk nekā iepriekšējā reizē, kas attiec uz Bosnijas valdības prioritātēm. Visi iesaistītie procesā eh, kas ir iesaistīti, mm, teiksim, valsts līmenī, eh, grib izveidot jaunu iniciatīvu, Berlīnas Londonas iniciatīva, tā tiek saukta, šī gada pavasarī notika jauni notikumi, jauni pavērsieni un secinājumu no Eiropadomes Luksemburgā tika iekļāva e, to, kas Bosnijai būtu jādara ne tikai šajā periodā, bet arī pēc vēlēšanām. Uh, Un šodienas iniciatīva bija uzlikta uz galda, un visi iesaistītie to augstu novērtē, jo tas saskana ar progresa ziņojumu. Tur ir trīs prioritātes. Mēs ceram, ka jaunā valdība beidzot tiks izveidot, un arī būs skaidrs zināms, kurš ko darīs, un kādas būs ekonomiskā politiskā platforma šai valdībai. Mēs ceram, ka jaunā valdība tiks iz, eh, strādās pie tiesiskuma jautājuma, tas ir pirmkārt, lai būtu tiesa reforma apspriesta, jo īpaši pretkorupcijas politika, ekonomiskā eh, pārvaldība, tātad izaugsme, tas ir ilgs process mm, ne tikai valdība strādā pie šī te, bet arī no biznesa sabiedrības un e, nevalstiskajām organizācijām. Un trešais publiskā ref, e, administrēšanas reforma, e, tas ir tas, kas ir daļa no ārlietu komitejas paziņojuma, ko es jau pieminēju, kas bija aprīlī. Uh, Tātad ir runa par to, kā mm, valsts darbojas, kā tā tiek pārvaldīta. Un šis jautājums būtu jārisina pietiekoši ātri, lai nebloķētu ekonomiskos jautājumus. Tālāk reģionālā sadarbība. No mana viedokļa šī te sadarbība nekad nav bijusi tik laba kā tagad ja mēs runājam par 15, 20 gadus, teiksim. Nav svarīgi šie gada, bet reģionālā sadarbība, jo īpaši ar salinikiem Grieķu prezidentūras laikā mums bija premjerministru sanāksme un tur bija izteikti jauna pieeja e, Rietumu Balkāniem. Reģionālā sadarbība notiks veiksmīgāk uh, nākotnē. Reģionālā sadarbība tiek veicināta ar Berlīnas procesu, jeb premjerministru un citu ministru sanākšanu, un tas ir jāstiprina arī nākotnē. Tie, kas sēžam mēs tagad te, mēs tik bieži esam tikusi, tikušies tik bieži pēdējā laikā, ka nevienu citu laikam es tik bieži nesatieku kā tos, kur, kas sēž tagad blakus. Uh, Es tikai pats sevi neesmu sats eh, šajā sanāksmēs. Mm. Mums ir jāturpina darbs, un es esmu pārliecināts, ka tas arī notiks. Un Visbeidzot, eh, mēs ļoti gaidam Mogherīni kundzes nākamo vizīti un Hāna kunga ierašanos Sarajevā. Viņi ieradīsies pēc pāris dienām. Eh, Viņi Um, izteiks viedokli no visām ES institūcijām. Tā būs laba iespēja sanākt kopā, savākt po Bosnijas politiskos līderus visus kopā un mēs varam izmantot jauno, ko iniciatīvu Berlīnas vai Londonas iniciatīvu vai vienkārši iniciatīvu. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, šī ir lieliska ideja, proti noturēt šīs idejas šodien ar Rietumu Balkānu valstu ārlietu ministriem. Te ir runa par dažādiem punktiem, dažādiem izaicinājumiem, kas ir jāizpilda, lai varētu pievienoties Eiropas Savienībā. Man ir konkrēts jautājums Lakunčas kungam. Pirmais jautājums ir par situāciju valstī pēc 12. oktobra vēlēšanām. Vēlēto zināt, kāda pat labana ir situācija, kā, cik tālu ir noritējis process ar valdības veidošanos. Mēs ceram, ka tas būs gana ātrs, lai varētu uzsākt uh, gaidāmās reformas. Ministrs teica, ka viņš cera, ka ka šīs sarunas veidot valdību būs īsāks nekā iepriekšējais, taču es vēlētos zināt, bez tā, ko var lasīt presē par dažādām sarunām, kā tad īstenībā ir pat labāk situācija ceļā uz jaunās valdības izveidi. Un vēl es vēlētos zināt, vai pastāv iespēja panākt konsensu par šīs valsts Eiropeiskā ceļa darba kārtība. Un tad vēl vēlos izteikties par ministra pēdējiem vārdiem, proti par uh, Vācijas vai Lielbritānijas institīvu. Vai te varētu būt runa par Eiropas institīvu? Esmu piefiksējis divu domīgo izpratni. Uh, par to, kā izteicās ministrs. Es domāju, ka, no, ka dalībvalstīm ir jākoordinē savu darbību, lai tik svarīga institīva tiktu veidot uz Eiropas konsensu, uz visu Eiropas Savienības dalībvalstu konsensu un taiskaitā ar Eiropas parlamenta konsensu, lai nebūtu šīs neviennozīmīgās attieksmes pret jauno institīvu. Tas tad būs pavisam skaidrs signāls, lai šī valsts atkal nostātos uz Eiropas sēna ceļu, jo pat labana šī valsts nav uz šī ceļa. Tas pavisam skaidri jāsaka. Lielas paldies, ministrs kungs! Thank you very much, uh, Mr. Brock. I... Paldies, Broka kungs. Man ir prieks, ka es varu apmainīties ar viedokļiem no citām Rietumbalkānu valstīm un ar na citiem nacionāliem parlamentiem. Pirmais punkts konteksts, par kuru mēs runājam, jūs jau pieminējāt Tesalonikus, un tas ir liels pamudinājums mums visiem. Process nav aizmirsts, un mēs ievērojam šos principus. Ir arī nacionālais konteksts Maķedonija 2001. gadā eh, parakstīja eh, asociācijas līgumu, 2005. gadā kļuvām par kandidātu valsti, un, un tagad eh, būs jālēm padomē un dalībvalstīm. Un tāpēc mums ir labs signāls dots jāskatās arī ES eh, ko, politiskais konteksts. Piecos gados turpmākajos droši vien nebūs lēmumu par jaunu dalību valstu uzņemšanu, tas ir diezgan dramatiski. Bet to nevajadzētu uztvert tik eh, dramatiski no Rietumbalkānu valstu puses, jo mums arī jā, jāpanāk ekonomiski eh, šīs valstis, mums jāpielo, jāpielāgojas jaunajai sistēmai. Otrā lieta. Pašlaik mēs koncentrējamies uz to, ko um, komisija sauc par piek, iekļaušanas, jeb iestāšanās dialogu. Un mēs sadarbojamies. Mums tāpat kā citās mūsu valstīs ir 23. un 24. nodaļa, kas ir būtiskas tātad tiesu sistēma, mēdī, caurskatāmība, reklāma, politiskās attiecības, politiskā kultūra, iekšējās attiecības. Uh, vēlēšana rekomendācijas, eh, ko izdeva OECD organizācija, vēl arī konkrēta nodaļa par kaimiņu attiecībām. Tā ir jāatšifrē, jo tas, šīs attiecības nenozīmē, ka mums vienmēr ir labas attiecības. Eh, un es varu nosaukt, ka šīs attiecības mūsu reģionā ir vienkārši lielisks. Mm ES2 dalībnieki Bulgārija. E, pirmkārt, ir, e, mēs ļoti labi sazināmies ar viņiem, viņi mūs labi saprot. Un es domāju, ka mēs varam arī novest pie labiem rezultātiem, bet uh, bet konkrētā nodaļa par kaimiņu attiecībām ir saistīta. Mums ir konkrēts jautājums ar Grieķiju par valsts nosaukumu, Eh, mums ir pastāv joprojām šis strīds. Nevar teikt tomēr, ka mums ir sliktas attiecības ar Grieķiju. Praktiski tās ekonomiskā jopā, jomā mums ir ļoti labas attiecības. Mums ir tirzniecība, ļoti laba attīstība ar Grieķiju, gan importu un eksportu ziņā. Mums ļoti daudz maķedoniešu brauc uz Grieķiju atpūsties eh, atvaļinājumos, un eh, tomēr politiskais konteksts ir pilnīgi atšķirīgs, un pašlaik mums eh, trūkst varbūt tāds politiskās apņēmības pārvarēt šo izaicinājumu. Un trešais komponents, kas ir saistīts ar iepriekšējiem, tātad par kontekstu runa par pagātni un ko mēs daram reformu jomā. Jo Tātad ekonomika. Mēs eh, diezgan labi esam labā vietā Eiropas, eh, Pasaules bankas eh, biznesa viegluma topā. Mēs esam diezgan pietuvojušies Māstrihtas kritēriju izpildēji, Mēs esam treš, mums ir trešais zemākais valsts parāda līmenis un labs izaugsmes uh, rādītājs, bet tomēr tas neatspoguļo visu reģionu, jo katra valsts uh, mums ir 50% tikai IKP nu, salīdzinot ar ES valstīm. Tātad mums ir jāizmanto laiks, lai sasniegtu jūsu līmeni. Galvenais ceļš, kas mums tagad ir ejams, ir atkal atjaunot uzticēšanos procesam, lai būtu uzticēšanās no abām pusēm, lai gan potenciālās, gan kandidātu valstis uh, uzņemtos uh, dinamiskākas attiecības uh, pirms iestāšanās. Ja mums ir jāatbilst ēs e prasībām lai vēlāk eh, pieņemot lēmumu par paplašanošanos, mums būtu labāks izredzes. Paldies! Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz bi rad bi. Lielas paldies, priekšsādātāji. Alde grupas vārdā es gribētu gr apgalvot mūsu viesiem ārlietu ministriem, ka mūsu grupa ir, ad, ir par uh, paplašināšanās procesu, un tas skāra visas jūs pārstāvētās valstis Eiropas parlamentā. Mēs nepieļaujam nekādas uh, bailes, nekādu baiļu rašanos par bloķēšanu uh, paplašināšanās procesā. Uh, Mm, šis paplašināšanās process netiks pārtraukts. Ārlietu ministrs runāja par veiksmīgām ekonomikas reformām, par to, ka krītas bezdarbs un nav liels valsts parāds. Tas viss ir ļoti labi. Maķedānija ir ceļā uz Eiropas Savienību, bet ir bijušas daudzas problēmas. Eiropas Savienība nav bijusi ļoti efektīva, noslēdzot atvērtus jautājumus. Nav pieņemams, ka komisija sešus gadus iesaka uzsākt sārunas, bet tas joprojām nav noticis. Jo nav atrisināts jautājums par valsts nosaukumu. Mums vajadzētu izverzīt lab, augstākus mērķus šī jautājuma risināšanā, un es domāju, ka jaunā, eh, jaunā pārstāv būs daudz, jaunais pārstāvs būs ar labā, augstākiem mērķiem. Mums vajadzētu spēt atrisināt šo jautājumu. Uzsākot sārunas, neatrisinot jautājumu par valsts nosaukumu. Es domāju, ka mums sarunas tik vai tā ir jāsāk. Maķedonijai ir savas problēmas, tā ir reformējusi tiesu sistēmu, bet tā jāuzlabo mediju brīvības jomu un jāievieš līgums. Ohridas līgums. Visām pusēm ir jāņem vērā, ka tās atbild par savas valsts nākotni. Valdībai tas ir jāsaprot, opozīcijai tas ir jāsaprot, ka visiem ir jāuzņemas atbildība. Tā darbojas Eiropas valstis un tā jādarbojas arī Maķedonijai. Jo valstī valda politiskā krīze. Thank you very much, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji godātais Broka kungs, godātie Eiropas parlamenta deputāti, godātie Nacionālo parlamentu deputāti. Tiešām prieks būt šeit šodien. Paldies, ka uzaicinājāt mani un eh, mūsu draugus no reģiona, lai apmainītos ar viedokļiem par Rietumu Balkānu paplašanāšanās procesu. Vēlos izteikt eh, pavisam īsus komentārus. Sākumā vēlos norādīt, ka pēdējos gados mēs pieredzam attiecību izmaiņas reģionā. Šis attiecību izmaiņas ir izmērāmas un jūtamas, un reģiona ārlietu ministru panels, kas ir jūsu priekšā, ir labs piemērs šim procesam. Mēs esam pārgājuši no naidīgām attiecībām uz draudzīgām attiecībām, kļūšu no nestabila reģiona par stabilu reģionu. Miedarbības starp eh, valstīm, valdībām, ekonomikām ir ļoti svarīga. Tas, ko es mēģinu pateikt, ir tas, ka šīs izmaiņas ir stabilitātes eh, pazīme. Arī attiecībā uz nākotni, bet atklāt sakot, šīs izmaiņas uh, ir iespējamas tikai pateicoties neatsveramajam Eiropas Savienības atbalstam. Eiropas Savienība ir atbalstījusi šo reģionu paplašināšanas procesā, tehniskajā palīdzībā, finanšu palīdzībā. Līdz ar to Eiropas Savienībai ir lieli nopelni reģionu stabilitātes nodrošināšanā un daudzu neatrisinātu jautājumu risināšanā starp valstīm. Esmu ļoti pateicīgs Eiropas parlamentam par to, kā tas ir bijis īsts partneris un atbalstītājs manai valstī un reģionam kopumā. Bet tā kā mēs esam politiķi, pārstāvam savus iedzīvotājus, tad padalīšos ar jums ar to, kā tiek uztvērts reģionā notiekošais ka uh, reģions ir tikai iesprūdi šajā status quo. Un uh, šī situācija varētu būt lielākais drauds. Mēs esam milzīgi progresu sasnieguši, bet mums ir ļoti svarīgs jūsu atbalsts. Otra lieta, kur vēlos sacīt, ir saistīta ar Eiropas programmu Eiropas integrācija ir visām valdībām, tā skaitā Kosovas valdībai, viena galvenā prioritāte. Mēs esam lepni, ka septiņus gadus pēc neatkarības iegūšanas jūtamies uh, demokrātiski un laicīga valsts. Nākamnedēļ būs jauna valdība. Es kā savas partijas pārstāvs esmu atbildīgs par valdības programmu sastādīšanu, un tajā būs piecas galvenās prioritātes. Pirmā ir ekonomikas pārvaldība, otras ir tiesu vara, Eiroatlantiskā programma, izglītība, reforma. Tur ir ļoti svarīgi. Un piektā prioritāte ir veselības aprūpe, sociālā labklājība un sociālais taisnīgums. Uh, Mēs lepojamies, ka 2014. gads Kosovai ir vēsturisks Eiropas gads, jo mēs bijām spējīgi pabeigt sarunas ar Kosovu un Eiropas Savienību ar stabilizācijas un asociācijas uh, līgumu, kuru esam inicializējuši, inicializējuši. Un ceram nākamgad pilnībā parakstīt šo līgumu un sākt tā īstenošanu. Tās ir pirmās līguma attiecības starp Kosovu un Eiropas Savienību. Tur, kur mums nepieciešams atbalsts, ir bezvīzu režīmam. Šobrīd Kosova ir kā izolēta sala, jo mūsu iedzīvotāji ir vienīgie reģionā, kuriem bez vīzas nav tiesības ceļot. Esam sākuši dialogu procesu kopš 2012. gada janvāra mēs apzināmies, ka tas ir tehnisks process, mēs darām to, kas ir nepieciešams, bet mums ir nepieciešams spēcīgs politiskais atbalsts no Eiropas Savienības, no Eiropas parlamenta, lai būtu konkrēts datums zināms, kad mūsu iedzīvotāji bez vīzas varēs ceļot Eiropas Savienībā un Schengens zonas valstīs. Un trešais noslēguma punkts ir saistīts ar reģionālo politisko sadarbību un samierināšanu. Nav nekādu šaubu, ka viena no lielākajām veiksmēm Eiropas ārvalstu, e, Eiropas ārlietu darbībā 4-5 gados ir dialogs starp Kosovu un Serbiju. 2013. gadā mēs panācām vēsturisku vienošanos un tu, toreizējais premjerministrs Dačičs un pašreizējais premjerministra vietnieks Vučičs spēlē ļoti svarīgu lomu, būšu atklāts. Teikšu, ka tas ir tikai sākums vēsturiskam procesam, nevis tā noslēgums. Es mēģinu pateikt, ka pilnīga attiecība normalizēšana vēl nav pabeigta. Mēs uzskatām, ka dialogs dod E, ieguvums abām pusēm, nevis tāds, kurā vien, vienas puses darbības izlīdzina otru. Bet mums ir nepieciešama e, skaidra izpratne par to, pie kā novedi šis dialogs. Minēšu piecas e, galvenās lietas, kādas mēs saskatām šajā dialogā starp Serbiju un Serbiju. Starp Kosovu un Serbiju. Tad. Mēs necentīsimies uh, novirzīties no panāktajām vienošanām. Otrakārt, mums ir nepieciešams pirmās, eh, viena no lietām, kas ir nepieciešama pilnībā eh, pārtraukt Serbijas instalāciju izmantošanu Kosovas teritorijā. Mums ir eh, nepieciešama arī pilnībā iekļauties starptautiskajā sistēmā, tā skaitā ANO struktūrās. Un mums ir nepieciešama pilnvērtīga atzīšana Dāmas un kungi, tādā veidā Kosova un Serbija būs atjaunojusi eh, normālas attiecības. Līdz ar to, ja Eiropas Savienība virza ideju, ka starp abām valstīm ir jāpanāk vienošanās, tad mums ir svarīgi sasniegt eh, miera līgumu kas iekļaus apusēju atzīšanu, diplomātiskās attiecības un samierināšanas procesu starp abām sabiedrībām. Mēs esam gatavi virzīties uz priekšu, mums ir skaidra darba programma, un nākamnedēļ, kad mums būs jauna valdība, pāriesim nākamajā dialogu posmā. Thank you, Chair, and also welcome. Paldies, e, saka Lunačeks kundze. Arī es savas politiskās grupas e, vārdā vēlos sveikt visus ministrus. Vēlos sākt ar to, ka biju ļoti priecīga vakar, gan dzirdot no komisāra Hāna, gan vicepriekšsarētājs Mogherīnī, ka paplašanāšanās turpinās ar visu apņēmību, kas ir Eiropas Savienības iestādēm Tādējādi cerot, ka Junker kunga paziņojums nav radījis vilšanos reģionā. Jūs arī apzināties, ka no parlamenta puses mēs esam, eh, kā Eiropas Savienības iestāde, eh, ļoti pozitīvi noskaņot pret šo procesu. Tad par Kosovu. Vēlos sākt ar to, ko es eh, apsvēršas pēdējās uh, sešas mēnešas valstī, ka bija tik ilgs laiks nepieciešams, lai pēc vēlēšanām uh, varētu sastādīt valdību. Labi, ka būs eh, parlamenta priekšsarētājs ievēlēts un arī valdība. Es būšu arī pati valstī. Nākamnedēļ man būs ļoti interesanti redzēt, kā šis process notiks. Bet, ministra kungs, ļaujiet man jums arī sacīt sekojošo. Man liekas, ka iepriekšējās eh, vēlēšanas eh, cilvēki balsoja par pārmaiņām. Un es tiešām ceru, ka jaunā valdība tiešām īstenos tās pārmaiņas, ko Kosovas iedzīvotāji vēlas. Jūs pieminējat daudzus eh, šīs svarīgās lietas, sociālas un ekonomikas lietas tagad ir ziema arī Kosovā. Enerģētikas jautājumi valstī arī ir ļoti nopietni jāapsver nākamajai valdībai un jācenšas strādāt pie energoefektivitātes lielāk atjaunojamo energoresursu izmantošanu ne tikai balstoties uz oglēm. Cīņa pret korupciju, tiesiskumu nodrošināšanu un e, panākt to, ka visas minoritātes uh, Serb minoritātei ir laba situācija, bet uh, eh, Korānī, Romi, citām minoritātēm tur ir nepieciešama uzlabojuma. Un LGBTI cilvēkiem arī ir nepieciešama situācijas uzlabojuma. Tālāk par dialogu. Man prieks, ka gan uh, Kosovas, gan Serbijas ministri ir šeit pārstāvēti, un arī es uzskatu, ka šis process ir ļoti svarīgs, lai normalizētu attiecības reģionā, un tas ir ceļš uz Eiropas Savienību. Tāpat es ceru, ka abas valstis tiešām turpinās īstenot to, kas ir ticis apsolīts dialogu līgumā. Un pieminēšu vienu lietu. Es tiešām ceru, ka ļoti drīz es varēšu uh, zvanīt uz Kosovu ar tās e, atsevišķo telefonu kodu, nevis caur Slovākijas vai Monāko kodu. Pieci soļi, ko ministrs minēja, tas, manuprāt, ir kaut kas tāds, ko lielākā daļa šeit parlamentā atbalsta. Ceļš uz attiecību normalizēšanu starp Serbiju un Kosovu. Uh, Un jūs arī, ministra kungs, eh, labi pateicāt svarīgāko par eh, vīzu režīmu atvieglojumiem. Es un man kolēģi Tāņa Fajon, kas ir atbildīgi par šo jautājumu. Tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu, ka arī Kosovas pilsoņiem ir tiesības eh, ceļot uz Eiropas Savienību, lai viņi nebūtu vienīgie ar pilsoņu reģionā, kur to nespēja darīt. Nu, ja runas būs tik garas, tad būs vēl ilgāk jāgaida, līdz mēs sasniegsim mērķus. Ivo Lučičs tālāk. Paldies priekšsarētāji, godātie Eiropas parlamenta un Nacionāla parlamenta deputāti. Manuprāt, šis ir apliecinājums Eiropas parlamenta vēlmei turpināt paplašanāšanās procesu, izvērtējot to, kas ir sasniegts vērtējot arī valstu atbilstību Eiropas standartiem un vērtībām. Jāuzlabo administratīvā kapacitāte. Nākamajā paplašināšanas procesā ir vienīgais, vienīgā formula, kā īstenot mūsu pienākums visām valstīm reģionā. Galvenie principi, kas balstās uz stabilitāti un ekonomisko attīstību un sadarbību Rietumbalkānos. Balkānos. Nesenais Hāna kunga apmeklējums Melnkalnē parāda, ka mēs stabili virzāmies Eiropas virzienā un liek uzsvaru arī uz mūsu prioritātēm izpildīt nospraustos mēķus. Vēlos atgādināt, ka nesen noslēdzām divas sadaļas un atvērām desmit jaunas un strādājām pie jaunām sadaļām. Apzināmies, kāda ir izaicinājuma un esam apņēmušies īstenot eh, nepieciešamās resursus gan tiesiskuma, gan ekonomikas pārvaldības jomā. Tiesiskuma jomā mēs eh, īstenojam eh, sadaļām no 23 un 24 nepieciešamās lietas. Ir iecelti galvenie tiesu varas pārstāvi saskaņā ar konstitūciju, un attiecīgi arī ir izveidots e, tiesu instances. Tiek nodrošināta atbildības e, principi, cīņa ar korupciju, e, saskaņā ar Eiropas standartiem, tiek jau ir ievedīts noslēdzošajā fāzē, un mēs cieši sadarbojamies ar Eiropas komisiju šajā jautājumā. Plašsaziņas līdzekļu brīvības jomā uzlabojam situāciju, nosakam arī ētikas standartus, uh, Visi vardarbības gadījumi, kas par kuriem, pret žurnālistiem, par kuriem ziņots 2014. Eh, gadā, ir atrisināti, un eh, nav ziņots ne par kādiem jauniem šādiem gadījumiem. Cieši sadarbojamies ar ECO sekretariātu Vīnē par jautājumiem, kas saistīti ar ētikas standartu īstenošanu žurnālistikā un eh, pie žurnālista ētikas principiem. Ekonomikas jomā pirmsiestāšanās ekonomikas eh, programma, kas pieņemta šī gada janvārī, tiek īstenot un pārvērsta jaunā instrumentā, igadējā reforma programmā. Tas tiek veikts eh, saskaņā ar plānoto dinamiku. Tāpat laikā mēs sagaidām uh, lielāku atbalstu no Eiropas Savienības reģionam, it īpaši uh, palielinātām uh, investīcijām infrastruktūrā, lai uzlabotu starpsavienojums reģionā, un tas garantēs arī kopējo ekonomisko izaugsmi. Šeit ir skaidra savstarpējā interese, jo šāda rīcība ne tikai veicinās Rietumbalkānu ekonomisku attīstību, bet arī samazinās migrācijas plūsmas pilnībā cenšoties eh, uzlabot eh, sadarbību reģionā, mēs cenšamies arī veicināt izpratni, samierināšanu reģionā. Melnkalne ir pilnībā apņēmusies iesaistīties eh, reģionā, apkarot korupciju un organizēto noziedzību un uzlabot uzņēmējdarbības vidi. Dāmas un kungi, ļaujiet man īpaši uzsvērt to, ka Eh, atverot sadaļas eh, par eh, kopējo ārlietu un, dro, un aizsardzības politiku, mēs pilnībā virzamies uz Eiropas saimnības principu īstenošanu. Ļaujiet man arī izmantot šo iespēju, lai pateiktos par to, ka mūsu parlaments varējis ir iesaistīties šajā procesā, sakot notiekošajam, sadarboties ar eh, starptautiskajiem dalībniekiem, eh, tāpat arī iesaistot pilsonisko sabiedrību, nodrošinot caurskatāmību eh, procesā un nodrošinot integrācijas īstenošanu. Paldies! Došu uz brīdi vārdu Melnkalnas parlamenta priekšsēdētājiem. Thanks a lot, Elmar. You surprised me. Uh, Paldies! pārsteidzat man nesagatavot. Melkalns delegācijas eh, vārdā ar prieku paužu to, ka mūsu sadarbība ir veiksmīga. Melnkalna ir vadošā valsts ceļā uz Eiropu. Mūsu parlaments ir kā piemērs citiem parlamentiem, kā mēs varam uh, īstenot kontroli par izpildu varu. Mēs uh, cerams, varēsim izveidot nepieciešamās e, kontroles arī sabiedrībā. Tas ir svarīgi, lai mēs varam nodrošināt e, reģionā situācijas uzlabojumu. Ja nebūs spēcīgi parlamenti reģionā, nebūs īstenots arī nepieciešamās reformas. Es parlamentā strādāju 25 gadus. Esmu tikmēr e, pārstāvējis jau četras valstis un vairākas sistēmas. Līdz ar to es varu izvērtēt, kas ir noticis šogad laikā un cik liels ir uzlabojums un cik lieli trūkumi. Pamata, pamats eh, šīm pārmaiņām ir parlamenta spēks, un tas eh, parāda to, kā mainās eh, sabiedrība Balkānos. Es ceru, ka kopā mēs veidosim izpratni, ka parlamenti ir spējīgi virzīt sabiedrību uz priekšu, uh, daudz produktīvāk. Un uh, pamats tam ir tiesiskums. Justīcija es un fundamentum est, tas ir pamats visām valstīm. Tas ir pirmais solis, pirmais priekšnosacījums, ja mēs vēlamies valsts attīstību. Ir jānostiprina demokrātija. Tas ir tas veids, kā mēs e, savu attīstību varam pārvērst par ilgspējīgu attīstību. Mēs neesam tikai likumu ražotāji. Kopā mēs varam sasniegt daudz ko vairāk. Un tieši tādēļ Eiropas Savienība ir kā bāka šim reģionam. Bez Eiropas Savienības mēs esam kā kuģi vētrā bez bākas atklāt sakot, bez Eiropas Savienības reģions neattīstīsies. Jūs esat daudz svarīgāk mums, nekā jūs varat eh, iedomāties. Ir īpaši mūsu pilsoņiem, viņu cerībām, ka dzīve var būt daudz labāka, sabiedrība sagaida lielāku taisnīgumu, drošību. Un iespēju sarboties ar citām varām šai pārējais sabiedrībā. Jūs, manuprāt, esat uh, Eiropas parlamenta vēsturē visilgāk uh, strādājušais komitejas priekšsarētājs. Mēs uh, reintegramies reģionā, kur Melnkalne, Rietum Balkānos ir viena no vadošajām šajā reģionā. <clears throat> Mr. Chairman, uh... Paldies, uh, priekšsēdētājs saka Tanok kungs. Manā Eiropas konservatīvo grupa ir pilnīgi apņēmīga atbalstīt uh, Rietumu Balkānu virzību uz Eiropas Savienību. Um, Melnkalna, Serbija, Albānija, kandidātu valstis, kas uh, pievienojas Melkalnai, Maķedonijai, pievienojas Vaigla kungs sacītajam, kas eh, pieminēja Melkalnu, eh, kas eh, pieminēja problēmu ar Maķedonijas nosaukumu, kas jau sešas gadus netiek atrisināt. Melkalna ir vienīgā valsts, kas ir atvēluši 23, 23 un 24 sadaļu un atvēruši jaunas sadaļas par zinātni un izglītību. Joprojām ir problēmas ar polarizētu sabiedrību politiskā ziņā. Ir arī atsevišķi problēmas eh, saistībā ar tiesu varas neatkarību un eh, žurnālistu vajāšanu. Tomēr ekonomika ir eh, salīdzinoši stabila bezdarbs ir eh, mazliet augstāks nekā vēlams un ir bijuši arī demonstrācijas. Melnkalne eh, ir risinājusi ārvalstu džihādistu jautājumu ar likumdošanas palīdzību. Tur ir kā neliels skaits eh, šādu personu, kurus tas skar, citās valstīs tas ir lielāks. Man lielāku prieku rada tas, ka Melnkalna kopā ar Albāniju ir pievienojusies kopējai ārlietu drošības politikai, pievienojoties ES sankcijām. Melnkalns eh, parlaments beidzot ir eh, izvirzījis atbildīgo prokuroru, apkarot eh, korupciju, un tuvākajos mēnešos arī būs uzaicināts pievienoties NATO. Tas būs arī kā svarīgs apliecinājums sadarbībai reģionā un globālās drošības uzlabošanai. Kopsavilkumā varam teikt, ka Melnkalne ir e, labs veiksmes stāsts un uh, lielisks piemērs tam, ka kaut kas mazs ir arī kaut kas brīnišķīgs. Paldies! Priekšsarētājs joprojām runā bez mikrofona, tulkiem nav dzirdams. Hvala gospodine predsjedniče. Poznato je da je vlada Republika. Priekšsēdētāja kungs, paldies. Ir zināms, ka Serbijas republikas valdība ir izvirzījis mērķi iestāties Eiropas Savienībā kā vienu no prioritātei šai valdībai, un šodien mums ir šī uh, Vēsturiskā iespēja sarunas par Serbijas iestāju Eiropas Savienībā ir sākušās. Tas ir strateģisks progress. Mēs ceram, ka Serbijas iestāja nākotnē būs uh, viens no galvenajiem elementiem Serbijas politikā. Eiropas Savienība ir sniegusi savu ieguldījumu situācijas uzlaboju, uzlabošanā ne tikai Serbijai, bet vispār Rietumbalkānu reģionā. Un šī situācija Rietumbalkānos ir regulējama tikai ar eh, dialogu. Un tā var veicināt arī ar dialogu starp Serbiju un Kosovu. Uh, Šāda Eiropas Savienība ir apliecinājusi savas spējas sniegt ieguldījumu Rietumu Balkānu problēmas risinājumā. Es uzskatu, ka Eiropas Savienībai uh, Rietumbalkāna valstīs ir ļoti liela nozīme, tā šajās valstīs ir daudz populārāk nekā zināmās Eiropas Savienības dalībvalstīs. Mēs ceram, ka Eiropas paplašināšanās ļaus arī uzlabot situāciju Bosnijā un Hercegovinā. No Eiropas Savienības mēs sagaidām to, ka tā nesamazinās kritērijus iestājai Eiropas Savienībā Mēs saprotam, ka katrai valstī ir eh, jātīstās, lai tā varētu nostāties uz Eiropiešu ceļa. Serbija ir, iz, ir izšķīrusies par šo Eiropiešu ceļu, izpildot visas par to izvirzītās prasības un iestājoties arī par tiesiskumu. Mēs esam gatavi īstenot reģionālās sadarbības eh, konstruktīvu politiku. To arī apliecina ekonomikas un ārlietu ministru rietuma eh, Balkānu reģionu ministru konferencē. Tajā tika pieņemti secinājumi, ka reģionu, reģionu stabilitāte ir līdzeklis, kas mums ļauj izpildīt prasības iestāju Eiropas Savienībā. Sērbijā 21 sadaļa ir jau izpildīta un ir vēl jāizteno jaunais saucamais skrīnings, ir nepieciešams turpināt darbību tādā pašā ritmā ar tādu pašu dinamiku, dinamiku. Un līdz šim īstenokās uh, skrīninga operācijas ir uzrādījušas, kas mums vēl darāms. Uh, un mēs ceram, ka visam drīz mēs Serbijā varēsim transponēt aki komunitēru. Dalībvalstis cer, ka Serbija iesaistīsies vārda brīvības reformu īstenošanā un arī atrisinās deficīta problēmas. Serbija pirms iestājas Eiropas Savienībā turpinās uh, savu politisko nostāju tuvināt Eiropas Savienības nostājai. Un Serbija pat labam gatavojas tam, ka nākošais gadu tā uzņemsies lielu a, atbildību starptautiskā līmenī, proti ECO a, vadību. Tā a, būs līdz šim lielāka atbildība, kas gulsies uz Serbijas pleciem starptautiskā līmenī. Mēs ceram, ka varēsim īstenot savu darbību objektīvi un arī varēsim atrisināt Ukrainas krīzi. Šai ziņā mēs atbalstām pašreizējās Šveices prezidentūras nostāju. Un mēs arī turpināsim Šveices prezidentūras izvirzītās prioritātes. Šveice kā pašreizējā ECO priekšsēdētāja un Sērbija, kā 2015. gada ECO prezidentūra būs priekšteces Vācijai, kas e, būs prezidējoša valsts 2016. gadā. Mēs vēlamies e, labklājību visiem pilsoņiem. Mēs zinām, ka šīs sanāksmes mērķis ir uh, paust vislabākos uh, ieskatus par sevi pašu, un šajā ziņā es, protams, varētu izvērst garu, plašu runu. Mēs esam pieraduši tikties dažādu Eiropas starptautisko institūciju ietvarā. Mēs tiekamies gandrīz ik nedēļu, taču jāapzinās, kāda ir īstenā situācija uz vietas Par to ir jārunā atklāti. Šajā ziņā man jāsaka, ir ļoti grūti izveidot mieru un stabilitāti, bet pavisam viegli ir izjaukt visu to, kas izveidots līdz šim. Tāpēc viss tie, kas iestājas par politisko procesu, tā skaitā arī mēs, Rietu Balkānu valstu pārstāvi un Eiropas parlamenta delegāti, mums visiem ir tas jāņem vērā. Pirms dažām dienām Eiropas parlaments sprieda par Serbiju un Šešeļu lietu. Eiropas parlamentam ir tiesības apspriest visus tematus, kurus tas vēlas apspriest. Taču jāņem vērā, ka Serbija nav tā, kas ir izlaidusi Šešeļu kungu. Un uh, patiesībā tiesa arī neizvirzīja īpašas prasības pret Sešeļu kungu. Process pret Sešeļu turpinās jau vairākus gadus. Kā tā var būt, ka Eiropas parlaments nav reaģējis tad, kad Hāgas tribunāls Sešelu kungu ir palaids brīvībā? Uh, Jūs rēģējat tikai tagad. Mēs, Serbijas valdība un arī es personīgi, vairāk kārt esmu paziņojis, ka Sešeļa kungs ir pagātne un ka viņa politika negūs Serbijas pol politiķu atbalstu. Un es neredzu, kāpēc tiek uzdots jautājums, kāpēc Serbijas valdība nav rēģējusi uz Sešeļa kunga paziņojumiem. Turklāt jāņem vērā, ka nevar uzdot jautājumu par Sešeļa kunga aktivitāti Eh, aktivitātēm, zinot, ka viņš vēl nav nosodīts. Eiropas parlamenta pieņemtā rezolūcija un uh, diskusijas, kas norisinājās tās gaitā, ir pamats uh, vilšanās sajūtai. Serbija ir ļoti mainījusies tā vairs nav tāda, eh, kā tā bija tajā laikā, kad Sešeļa kungs eh, tika nosūtīts uz Hāgas starptautisko tribunālu. Jauna valdība tika izveidota 2012. gadā Endehodžā kungs, un mēs nesēdētu pie viena saruna galda, ja situācija Serbijā nebūtu mainījusies. Šī īpsvāruma dēļ es vēlos, lai jūs saprotat, ka mēs šādi nerīkojamies e, Eiropas Savienības vārdā, mēs tā rīkojamies paša Serbijas interesēs, ņemot vērā visas šīs problēmas, kas mums ir jāatrisina divpusējā pusē. Es e, nezinu, kāpēc Serbija un Horvātija nebūtu varējis par to spriest divpusējā sarunās, un es paužu nožēlu par to, ka mana vizīte Horvātijā ir eh, nelāgi komentēt, tāpēc, ka tai pašā dienā tika izlaists Sešeļa kungs. Es esmu nācis klajā ar vairākiem paziņojumiem presē. Jūs ļoti labi zināt, ko es sacīju šajos paziņojumos par Sešeļu. Jāpatur prātā. ka mēs nevaram vienmēr atgriezties pagātnē. Un uh, pie tādām attiecībām, kāds bija ar Serbiju pirms 20 gadiem, šī schēma vairs nav izmantojama, jo situācija ir pilnīgi mainījusies. Jūs zināt, šodien man būtu jāsaka, kāpēc jūs uh, spriedāt par Kosovu. Neviens neminēja to, ka būtu jāizveido uh, kara nozieguma tribunāls Pat jūsu referents to neminēja. Te man sakāms ir tas, ka arī tas skar mūsu Serbijas pilsoņu interesi. Es neteicu, ka Hāgas tribunāls ir arī atbrīvojis eh, horvātu vai kosoviešu uh, noziedzniekus. Es arī nerunāju par tiem, kas ir nonākuši Horvātijā, jo par šo tēmatu ir jārunā divpusējās sarunās. Tāpēc es to šeit nepieminēju. Es pilnīgi jums piekrītu. Sešēra politika ir jānosod, taču ne jau Serbija ir jāsod, jo Serbija jau ir nosodījusi Sešēra kunga politiku. Un pat laban ir spēkā Serbijā pavisam cita politika. Es atvainojos, ka esmu pārsniedz manai runai atvēlēto laiku. Bet es vēlējos runāt daudz ilgāk. Paldies. Paldies. Es vēlos izteikt dažu piezīmes. Uh, Deivids Makelisters, uh, kurš ir priekšsarētājs uh, ASV delegācijai šobrīd Vašingtonā nevar savus pilnvars īstenot. Līdz ar to vēlos sacīt sekojušo. Kopumā attīstību Serbijā mēs vērtējam kā pozitīvu. Un tā ir īsteno pakāpeniski eh, tās saistības, kas ir stabilizācijas asociācijas līgumā. Tas mums ir pozitīvi jānovērtē un arī no saviem personīgajiem vizītēm eh, varu secināt, ka notiek transformācijas process gan politiskajā vidē, gan ekonomikā, lai eh, izpildītu prasības pirms iestāšanās procesā. Mēs labi zinām, cik tas ir eh, grūti pārveidot eh, esošo sistēmu, it īpaši tiesu sistēmā visām problēmām, kuras saistīts ar sabiedriskajām apspriešanām un reģionālām problēmām, bet pēc sarunām ar premjerministru un ārlietu ministru esmu pārliecinājies, ka ir skaidra vēlme turpināt uzsākto politiku un apkarot arī korupciju citu starpā. Esmu pārliecināts, ka Serbija ļoti konstruktīvā veidā sekos Eiropas komisijas aicinājumam sadarboties eh, eh, civiltiesiskās sadarbības eh, procesos. Dāmas un kungi, progress, kas panākts attiecībās ar Serbiju un Kosovu, turpināsies. Man rodas iespējas, ka abas puses pakāpeniski cenšas panākt notikumu attīstību Un šī problēma, eh, šis problēmas attīstība arī liecina par to, ka visdrīzāk tas neveido šķēršu eh, valstu virzībai uz iestāšanos eh, Eiropas Savienībā. Serbijai, ņemot vērā vēsturiskās attiecības ar Krieviju, ir īpašas iespējas rast risinājumus, īstenot savus Uh, savus pilnvars kā OECD prezidējušajā valstī 2015. gadā. Mēs zinām, ka Serbijai ir arī daudz problēmu vēl, kas ir jārisina. Tiesiskā reforma, korupcijas jautājums, bet es jau sacīju, ka uh, man bija iespējas, ka ir patiesa vēlme atrisināt šīs problēmas. Tāpat arī valstī plašas diskusijas par to, kā pārvarēt pagātnes problēmas. Konrads Adenauers, pirmais Vācijas bundesklāns, savulaik sacīja, ka vēsture pastāv tādēļ, lai mēs no tās mācītos un nākotnē labāk rīkotos. Nevis, lai mēs atkristu atpakaļ, atkārtojot pagātnes kļūdas. Tā, manuprāt, ir tāda norāde, ko varam arī pieminēt attiecībā uz Serbiju un atcerēties lai šis process tiktu veidot pozitīvs. Paldies! Pārējām tālāk pie parastās diskusijas formāta. Plenkovičs kungs pirmais. Thank you very much, uh, Vice. Paldies priekšsēdētāji. Paldies ministra kungiem. Es atbalstu visu jūsu valstu centienus virzīties uz iestāšanos Eiropas Savienībā īpaši augstu vērtēju Melnkalns progresu un būtu ļoti priecīgs, ja mēs e, beidzot varētu atvērt arī Maķedonijas sarunas. Vēr, Maķedonijas un e, arī e, valstu parlamenta darbība noteikti ir uzlabojusies. Bosnija Hercegovina ir mūsu centienu fokusā, jaunā valdība tiks izveidota līdz pēc vēlēšanām oktobrī. Mēs atbalstīsim jūs e, centienos īstenot asociācijas līgumu. Attiecībā uz e, Serbijas ministru Dačiča komentāru, kurš atsaucās uz e, parlamenta rezolūciju par karu noziedznieku šešanu Brammerca, starptautiskā krimināla tribunāla prokurora sacīto, ka Šešeļam jāatgriežās ir Hāgas tribunāla priekšā. Ministra kungs, jūs sacījāt, ka Eiropas Savienība ir ļoti populāra Serbijā. Es ceru, ka arī Eiropas vērtības ir tikpat populāras Serbijā šāda šešeļa retorika par kara atjaunošanu ir tik ļoti nepieņemama un tik ļoti nosodāma, ka tā ir nepieciešams arī skaidrs nosodījums no eh, Serbijas varas iestādēm. Un tas pietrūka. Tas arī bija galvenais, ko Eiropas parlaments vēlējās paust. Ja jūs vēlaties būt uzticams kandidāts, jo iestāšanās process ir e, saistīts ar uzticēšanos. Jūs nevarat ignorēt vai izlaist iespēju nosodīt retoriku, kas atmet reģionu atpakaļ 20 gadu vecā pagātnē. Šešeļa kungu e, izlaida, manuprāt, Hāgas kļūdas dēļ, bet jums arī skaidri jāpauž savu attieksmi. Paldies! Oui, merci, monsieur le président. Vous... Paldies, priekšsēdētāji kungs. Jūs pamatot citējāt Tesloniku deklarāciju, kur mēs pilnīgi atbalstam. Tā 28. novembrī Francija ar uh, Eiropas lietu ministra muti atgādināja, ka tā uzskata, ka Serbijas iestāja Eiropas Savienībā ir prioritārs mērķis reģiona stabilitātes vārdā. Kaut arī mēs zinām, ka Eiropas Savienības paplašināšanās procesam ir izsludināts tehniskais, kā jūs ziņojāt, moratorijas piecu gadu ilgumā. Mēs tomēr iestājāmies par rietumu Balkānu valstu iestāju. Mēs vēlamies sākt ļoti pozitīvas sarunas. Ir pienācis laiks atgādināt ka šī paplašanāsnās notiks pēc ilgstošām sarunām, un lai šīs sarunas notiktu, mēs vēlamies eh, izvirzīt prioritātes. Mēs ļoti labi pazīstam, kādas bija grūtības pagātnē. Mēs izveidosim sadarbības un verifikācijas mehānismus pēc iestājas Tāpēc mēs vēlamies izvairīties no tā, ka iestājas Eiropas Savienībā valsts, kas ir vēl pārāk tālu no situācijas Eiropas Savienībā. Mēs vēlamies, lai tik te vēl kopīgie likumi un eh, lai šīs valsts gūtu solidāru atbalstu no Eiropas Savienības. Tāpēc tur ir jābūt efektīvai administrācijai šais valstīs un eh, tiesu sistēmai eh, tiesu sistēmas uzlabošana ir tiešām dot vēlam. Tāpēc mums jādodas vēl tālāk, nepavarot jaunu uh, sadaļu, līdz netiek noslēgti divi, divi, līdz netiek noslēgts divas iepriekšējās sadaļas mūsu visu interesēs. Mēs vēlamies šādi ne tikai uzsvērt labās prioritātes, bet arī panākt harmonisku, veiksmīgu integrāciju Eiropas Savienībā. Paldies! Hvala lepa, predsednik. Najprej bi vas lepo pozdravila in še enkrat. Paldies, priekšsēdētāji, saka Fajon kundze. Arī es vēlētos sveikt mūsu viesu šeit un paust savu atbalstu jūsu virzībai uz Eiropas Savienību. Man prieks redzēt uh, politisko vēlmi virzīties šajā virzienā. Vēlos izteikt trīs komentārus par, eh, tie būs komentāri par visām valstīm kopā. Pirmais temats ir korupcija. Tā joprojām ir aktuāla problēma. Bet vēl problemātiskāk ir eh, situācija plašsaziņa līdzekļu jomā, plurālismu nodrošināšanā. Uzbrukumi žurnālistiem bez tam sekojošas neatkarīgas izmeklēšanas. Tas nav mūsdienīgs sabiedrības cienīgi. Jums ir jādara kaut kas vairāk, lai nodrošinātu neatkarīgu žurnālismu. Jums ir jārada atbilstoša vide, jo žurnālisti, uz kuriem izdarīts eh, spiediens, tas nav nekas labs demokrātiskai sabiedrībai. Šorīt es tikos ar aktīvistiem no Rietumu Balkānu valstīm Tie ir cilvēki, kas cīnās par LGBT personu tiesībām. Homofobija ir ļoti būtiska problēma. Jums ir jārīkojas šajā jautājumā. Tiek ziņots aizvien vairāk par diskrimināciju, par uzbrukumiem LGBT personām un citām riskam pakļautām grupām, kā piemēram minoritāšu pārstāvjiem lai tas ir kā aicinājums visiem, ne tikai Rietumbalkānu reģionam, bet arī eh, plašākam reģionam. Thank you, Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Ciāras kungs saka. Grieķija vienmēr ir atbalstījusi Eiropas Savienības paplašināšanu Rietumbalkāna virzienā mēs uh, likām īpašu uzsvaru Rietumu Balkānu valstu virzienā, tad, kad bijām Eiropas Savienības prezidējušā valsts. Šis mērķis ir nesaraujami saistīts ar starptautisko reformu īstenošanu kandidātu valstīs saskaņā ar nosacījumiem, kas iekļautu ISOB procesā un Kopenhāgens kritēriju izpildē, un arī, lai veicinātu labas kaimiņa attiecības. Tā skaitā meklējot samierināšanas iespējas un efektīvi eh, apkarojot eh, nacionālismu Kas attiec uz paplašināšanu, mēs e, atbalstam uzsvaru e, uz fundamentāliem kritērijiem, publiskās, e, respektīvi valsts pārvaldes reformām, kas ir saistīts ar arī paplašināšanās valstu noteiktajām prioritātēm. Tālāk par Maķedoniju. Eiropas Savienība sūta dažādus atšķirīgus signālus Skopjai. Nedrīkst izmantot problēmu ar valsts nosaukumu kā attaisnojumu reformu trūkumai. Vēlos eh, atkārtoti uzsvērt, ka Eiropas Savienības uh, Eh, nospraustie kriteriji ir īstenoti, tā skaitā labu attiecību veidošana ar kaimiņu valstīm un eh, valsts nosaukuma eh, atrisinājumu. Hvala lijepa. Podržavam politiku proširenja, podržavam sve pregovore, znam da je teško. Paldies, saka Tomašić kundze. Uh, Es atbalstu paplašanāšanas eh, politiku, visas sarunas, dažkārt tās ir sarežģītākas, dažkārt vieglākas, bet es negribētu, lai kāda valsts padotos un atteiktos no šī procesa, jo stabilitāte Balkānos nozīmē arī stabilitāte Eiropā es vēlētos gan atzīmēt, ka Dačiča kunga arogance gan netiek pozitīvi uztvērta šeit Eiropas parlamentā. Mēs neteicām, ka Serbija identificējas ar Šešeļkunga sacīto. Mēs vienkārši vēlējāmies, lai Serbijas valdība skaidri pasaka, ka viņi neatbalsta Šešeļkunga izteikumus, jo mēs labi apzināmies, ka Dačiča kungs ir bijis Šešeļkunga cieši sabiedrotais. Uh, Mēs vienkārši vēlējāmies, lai Serbijas valdība pavisam skaidri paustu, ka viņi neatbalsta šešeļu izteikums. Priekšsēdētājs joprojām bez mikrofona runā. Paldies! Angelkungs saka, Luksemburgā mēs arī ļoti cītīgi sekojam notiekušajiem Rietumu Balkānos, tāpat kā mūsu citi kolēģi. Paldies, ka esat ieradušies šeit. Paldies Eiropas parlamentam un komisijai par šiem noderīgajiem dokumentiem, kas tiešām mums noderēs, lai varētu veikt diskusijas ar sabiedrību. Ļaujiet man citēt jūs komitejas sagatavoto dokumentu. Tur ir viens teikums, kas ir kā atsevišķa programma gandrīz valstīm specifiskie izaicinājumi, kas saistīti ar būtiskiem jautājumiem, kur ir eh, bloķējuši līdzinējo progresu, ir jāatrisina. Un tas, manuprāt, arī labi raksturo, ka ir nepieciešams eh, skaidri nosaukt problēmas, nevis rakstīt skaistus vārdus, aplinkus un e, nenosaukt šīs problēmas vārdā, jo tad ir grūti arī izmērīt to, kā Eiropas Savienība var palīdzēt šo šķēršu pārvarēšanā Un tādējādi grūti arī izvērtēt, eh, kāds ir progress valstīm pārvarot šo šķēršļus. Tas mums arī jādara nākamos piecas gadus, lai nezaudētu laiku. Es novēlu visu labāko eh, Rietumbalkānu valstīm reformu īstenošanā un atgādināšu, eh, ka nevajadzētu aizmirst arī samierināšanās procesu ne tikai starp Rietumbalkānu valstīm, bet arī valstu iekšienēs ar dažādām etniskām grupām Un eh, tā, eh, tā eh, skaitā arī starp opozīciju un pozīciju valdībā. Liberal group, Kirchhoff. Thank you, Chair. I keep myself brief. Paldies, priekšstādātā, izteikšos īsi. Dārgie kolēģi, saka Kirchhoffa kungs, Kirchhoffa kungs, ministri, kolēģi, esiet sveicināti. Mem, oktobra vidū Serbija un oktobra parakstīja protokolu Putina Belgradas vizītes laikā. Viens no, no tiem ir sadarbība militārā jomā. Cita vienošanās ir par savstarpējo atbalstu klas, eh, klasificētā konfidenciālā informācija. Serbija lūdza eh, neuzlikt Eiropas Savieni, no Eiropas Savienības puses sankcijas Krievijai. Pēc vakardienas vēlēšanām mans jautājums, ka, pēc vakardienas vēlēšanām. Vai esat gatavi uzlikt sankcijas Krievijai? Paldies! Thank you, Chairman. I want... Paldies, priekšsēdātājai. Vēlos paust spēcīgu Zviedrijas atbalstu paplašanāšanās procesam. Es domāju, ir zināms, ka mēs tradicionāli par to iestājamies, saka Forslunda kungs no Zviedrijas. Taču vēlos arī uzsvērt, cik svarīga ir iespēja nākošajām dalībvalstīm. Iespēja panākt attīstību tādās valstīs, kas cīnās par labāks nākotnes gūšanu. Zviedrijas gadījumā mēs vēlamies sniegt palīdzības roku, sniegt atbalstu Mēs uzskatām, ka mums pastāv daudz iespēju sadarboties ar valstīm, kas pat labāk attīstās un dodas rietumnieciskā Eiropeiskā ceļā. Mēs domājam, ka ir būtiski jautājumi saistībā ar vērtībām, kurās mēs varam sadarboties, piemēram, runa par cilvēktiesībām, demokrātiju, līdztiesību, eh, homoseksuālu, eh, lesbiešu tiesību ievērošana un nediskriminēšana. Mēs vēlamies jūs atbalstīt jūs darbā. Kā jau es sacīju, mēs stingri atbalstām paplašināšanos un mēs ceram, ka spēsim nākotnē sveikt vēl vairāk valstu Eiropas saimē Eiropas Savienības ietveros. Kad jūs būsiet gatavi un kad prasības tiks izpildītas, jums ir jātiek uzņemtiem Eiropas Savienībā. Šādu viedokli plaši atbalsta Zviedrijas parlaments. Paldies, priekšsēdētāji. Danke, Herr Vorsitzender. Barbara Lokbīler, paldies, priekšsēdētāji palasot progresa ziņojumu par Rietumu Balkāniem, tad katrai valstī ir ļoti uh, precīzi aprakstīts attiecībā uz 23. sadaļu par to, kā uh, minoritātēm klājas šajās valstīs. Šur tur ir progress šajā sadaļā, bet eh, lielākoties uh, Romi dzīvo uh, sliktā situācijā attiecībā uz eh, tiesībām uz izglītību, uz mājokli, uz piekļuvu sociālām sistēmām. Vai ārlietu ministra kungi varētu izteikties konkrēti par šo jautājumu un minētu, kādus pasākumus īsteno viņu valstis, lai situāciju uzlabotu? Un viens komentārs AFET sekretariātam. Esmu pateicīga par eh, materiāliem sagatavojoties šai sanāksmei, bet paskatoties šo dokumentu, šo darba dokumentu par izaicinājumiem Rietumu Balkāniem, tur Romu situācija ir, ir e, pieminēta tikai vienu reizi, pie tam attiecībā tikai uz vienu valsti. Varbūt nākotnē šo problēmu varētu adekvāti atspoguļot. Paldies! Priekšsēdētājs runā bez mikrofona, tūkiem nav dzirdams, ko viņš saka. Viņš vairs nav klāt. Labi, tad aicinu izteikties. Bekas kundzi. Schönen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsarētāj kungs. Saka Beks kundze no Vācijas. Tik tiešām labi, ka varam redzēt eh, sešus ārlietu ministrus šeit sēžam eh, plecu pie pleces, un labi atceros Denislāvijas sabrukuma laiku. Tagad ir kopīga virzība Eiropas Savienības virzienā. Šeit bažas ir saistītas ar to, ka, kā mēs vakar diskutējām, Krievija īsteno jaunas eh, ģeostrateģiskas intereses, uh, kas ir ļoti skaidri formulētas, kas varētu paplašināt eforu mandātu. Un šobrīd tas ir praktiski vienbalsīgi. Un Krievijas vēstnieks Vitālijs Čurkins, tas ir Krievijas vēstnieks NATO, eh, satunājas Anno, un norāda, ka Krievija pret starptautiskiem eh, spēkiem Bosnijā, jo tas pātrinātu valsts iekļaušanos Eiropas Savienībā un NATO. Mans jautājums ir tāds, vai mums vajadzētu varbūt kaut ko eh, tādu, ko mēs varbūt šobrīd neapzināmies un nezinām. Es runāju arī par to, ka Republika Serbska eh, varētu referendumu izsludināt un pasludināt eh, savu neatkarību, to, ko mēs esam pieredzējuši Piedņestrā, Austrum Ukrainā, Abhāzijā, Dienvidosetijā. Priekšsēdētāja kungs saka, Epitidijus kungs, es vēlos uzrunāt Albānijas ārlietu ministru, taču tā kā es viņu pat labam šeit neredzu, tad lūdzu izteikties vēlāk. Vai viņš ir klāts, saka priekšsēdētājs? Andronijus Atsubalis, lūdzu. Short limit. Thank you, Elmar, for the floor. Paldies, Elmār, ka devāt man iespēju izteikties. Saka Nemet kungs, apsveic jūs visus kolēģi Ungārijas parlamenta vārdā. Vēlos paust jums manu pateicību par jūsu runām un vēlos arī sacīt, ka esmu ļoti gandarīts pēc mūsu tikšanās ar jums Eiropas parlamenta ārlietu komiteja. Mēs atkal šeit varam tikties šādā formātā un vēlos arī pateikties priekšstādātājiem Elmāram Prokam par šī pasākuma organizēšanu. Tā varam tukties, tikties ar jums, kolēģi no Eiropas parlamenta un Rietu Balkānu valstu ministriem, ārlietu ministriem. Es domāju, ka ziņojums ir ļoti precīzs, un mēs Ungāri īpaši augstu vērtējam eh, to jautājumu risināšanu, kas saistīta ar vēsturisko minoritātu šai reģionā. Vēlos atgādināt Serbijas un Ungārijas samierināšanās procesu. Šai ziņā esam pateicīgi Dačič kungam un Nikolič kungam un Vučič kungam, premjerministram. Un vēl man ir sakāms, ka saprot Dačiča kunga bāžas par Šešeļa kungu. Es domāju, ka Šešeļa eh, kunga gadījums norāda uz nopietnu lietu, kā bija iespējams uh, viņam doties uz Serbiju. Paturot, domājot par Rietumu Balkāniem, ar vienu jāpatur prātā, ka situācija šajā reģionā ar vienu var pasliknāties. Ir ļoti svarīga ziņa, ko nu pat mēs dzirdējam no Bekas kundzes, proti, ka Krievijas ārlietu politika mēģina mainīt nostāju pret Bosniju un Hercegovinu. Krievija apliecina savu klātbūtni īpaši enerģētikas sektorā. Mēs nedrīkstam aizmirst, aizmirst par eh, radikālā islāma draudiem, kas arvien parādās Rietumbalkānu valstīs. Jāpatur prātā, ka vakums parasti aizpildās. Junkera kungs pirms dažām nedēļām sacīja, un to mēs visi atcerēsimies, tas ir apmēram eh, citāts, ka apmēram 5 gadus nav gaidāms paplašināšanās process. Tas man liek atcerēties Hanu Suhotsku, Polijas ārlietu ministru. Viņš sacīja, ka esam piedzīvojuši Eiropas valstīs, ka uh, desmit gadus Eiropas Savienība ir stāstījusi, ka piecus gadus nebūs paplašināšanās. Es ceru, ka tas nebūs vienkārši gaidīšanas process. Es domāju, ka padomas priekšsēdētājs, Eiropas komisijas priekšsēdētājs un uh, visa jaunā Eiropas Savienības uh, vadība radīs iespējas uh, izrādīt pozitīvākus uh, žestus, naklēja ar labvēlīgākiem vārdiem Rietumu Balkānu valsti. Un nu jau mm, ir. Uh, 25. gadadienu, 25. gadadienu kopš eh, pirmā demokrātiskā vēlēšanām Ungarijā. Un tagad noslēgumā jautājums. Jā, mums ir jānodrošina tas, ka Rietu-Balkānu valsts ir gatavs paplašanāšanās procesam, bet kā ir ar Eiropas Savienību? Es domāju, tas būtu cita ziņojuma vērts. Vai Eiropas Savienība ir gatava šādai, šādam paplašanāšanās procesam? Vai spējam uzaicināt? aicināt šīs sešas valstis mūsu pulkā, vai Rietumbalkāni ir uh, problēma vai iespējamā risinājuma daļa. Atbildot uz Eiropas ekonomisko krīzi, mums jābūt politiski, eh, mentāli un finansiāli gatavi, gataviem Rietumu Balkānu valstīm, lai mēs sniegtu tam zaļo gaismu. Priekšsēdētājs joprojām runā bez mikrofona, nav tulkiem dzirdams. Thank you very much. Paldies, saka Kūkana kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Esat sveicināti, ārlietu ministri, ir prieks jūs redzēt visus kopā. Ja būtu vēl, vien, vēl viens cilvēks šeit jūsu vidū, tad es to saukt par lielisko septiņiem. Daži vispārējie komentāri par Rietumu Balkānu paplašināšanās procesu nākotnē. Tas nevar turpināties bez apusējas uzticēšanās, izpratnes un atbalsta. Mums ir jāatgūst uzticēšanās no šī reģiona pilsoņu puses un arī no Eiropas Savienības pilsoņu puses. Mums ir jāatrod risinājums ilgstoši pastāvējušām problēmām un līdztekus tam ir pozitīvi jāpārdēvē paplašanāšanās politika. Ja mums tas neizdosies, tad būsim vēl par pieciem gadiem tālāk nekā tagad. Es augstu vērstēju pozitīvos soļus. Melnkalni un Serbija ir atvērusi sarunas, Albānija iegūst kalinātu valsts statusu Taču ir vēl ilgstoši pastāvējuši problēmas. Pasliktinās situācija Maķedonija, ir e, valda vilšanā šai valsti. Es domāju, ka mums nākotnē tā jāskat nevis kā divpusē problēma, bet kā Eiropas problēma. Bosnijā un Hercegovinā mēs esam piedzīvojuši, kā e, iekšējos struktūru trūkums un politiķu kļūdas neļauj šai valstī virzīties tālāk un eh, Eiropas Savienība te jānāk klājā ar institīvām. Runājot par Serbiju un Kosovu un Serbiju un Albāniju, šīs attiecības ir jāuzlabo, tās ir izšķirīgas šī reģiona dinamiskajam procesam. Traucējoši procesi, par kuriem es runāju, parlamenta boikots Maķedonijā, Serbijā, un tas ir tiešām ļoti traucējoši. Šīm valstīm arī ir eh, jāatbilst kopējās ārlietu un drošības politikas prasībā, un ministri varētu paskaidrot, kā viņi paredzējuši šo problēmu risināt. Paldies! Priekšsēdētājs atkal runā bez mikrofona. Uh, Divas lietas no manas puses saka Švarcenberga kungs. No vienas puses šodien sanāksim tiešām bija baudām, jo mēs redzējam, kādu progresu pēdējo gadu laikā panākušas Rietumu Balkānu valstis. Ja jūs uh, pēdējo 25 gadu laikā būtu ceļojuši par šīm valstīm, jūs redzētu, kāds progress panākts. Un no otras puses mums ir jāatzīst. Dažas, dažos gadījumos mums jārisina pašiem savas problēmas, nevis iejauc citu valsts problēmās, jo Sešels ir tāds gadījums, kas ir bijis jebkuras Eiropas nācijas vēsturē, un ne tikai 21. gadsimtā. Tāpēc mums nevajadzētu raudzīties uz kaimiņu sešeļu, bet jātiek galā ar mūsu pašu sešeļiem. Un tad, protams, skatījums uz vēsturiskiem notikumiem, vēsturi atšķirs. Un īpaši liels atšķirības valda tieši uh, kaimiņu skatījumā. Tas ir pašsaprotams, taču mēs nedrīkstam uh, spiest nevienu nāciju pieņemt mūsu vēsturisko skatījumu. Varbūt pēc, pēc dažām paudzēm mēs nonāksim tādā situācijā, ka mūsu skatījums uz vēsturi ir atšķirīgs no tāda, kāds tas ir pat laban. Taču mēs Eiropas Savienībā nevaram piespiest nevienu pieņemt mūsu skatījumu uz vēsturi. Es gribu no tā brīdināt, tas nekad nenovērt pie laba rezultāta. Mums būtu jānodarbojas pašiem ar mūsu kopīgo nākotni, nevis ar mūsu daļēji derdzīgo pagātni. Priekšsēdētājs bez mikrofona runāja. Paldies, priekšstādātāja kungs, saka Andrulakis kungs. Vispirms mēs pilnīgi piekrītam, ka Rietumbalkāna Eiropeiskā perspektīva ir ceļš, kas ir bez atgriešanās iespējas. Runa par atgriešanos, par briesmīgiem notiekumiem, notikumiem, kas notika pēdējo desmit gadu laikā šajā daudzcietušajā reģionā. Es kā ēna referents par Meltkāns ziņojumu vēlos pajautāt Meltkāns pārstāvim. Vai ir notikušas kādas institīvas par uh, leģitīmo ietvaru, par pārtīju finansēšanu un par uh, neatkarīgu iestādi, kas risinātu korupcijas jautājumus? Un tad vēlos uzdot Meltkāns um, bijušās Dienvidslāvijas republikas pārstāvim. Jā, nu dien ir problēmas starp abām valstīm, taču runājot par nosaukumu, lai risinājums tiktu atrasts, vispirms šim risinājumam jābalstās uz eh, veselo saprātu un otrkārt uz vēsturisko īstenību, kāda ir abās šajās valstīs - Grieķijā un bijušajā Dienaslavijas Maķedonijas Republika. Intotēro kundze lūdzu. Mulțumesc, domnule președinte. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs šeit esam priecīgi sveikt Rietumbalkānu valstu ārlietu ministrs. Šajā sanāksmē Rumānija turpina atbalstīt visu to valstu stāšanos uz Eiropēskā ceļa, kas to vēlas un kas vēlas ievērot iestājas kritērijas. Tas ir centrālais elements, kas nosaka katras kandidātu valsts iestājas ātrumu. Mēs augstu vērtējam 2017. gada paplašanāšanās pakotnes publicēšana. Tā apstiprina atbalsts paplašanāšanās procesam un arī apstiprina Kopenhāgīnas kritēriju izpildi. Iestājas tempu diktē katras konkrētās valsts individuālās progresas. Mēs arī atbalstām komisijas vispārējo piekļuvu at pieeju attiecībā uz paplašināšanos. Mēs vēlētos, lai padome nosūta skaidru vēstījumu par paplašanāšanās politiku attiecībā uz katras potenciālās kandidāts valsts izpildes ātrumu. Благодаря ви, уважаеми господин председател. Изпрекщадатая Кумс. Дорогие колеги, министри, no Rietumu Balkānu valstīm. Mums Bulgārijā nav šaubu par to, ka vienīgais atbilstošais attīstības ceļš Rietumu Balkāniem ir saistīts ar to iestāju Eiropas Savienībā. Tas nodrošinātu arī attīstību nākotnē un labklājību. Neaizmirsīsim, ka vēsturiski un kultūrālā ziņā šīs valstis ir Eiropas daļa, taču nevaru noklusēt uh, bažas rosināšo cilvēktiesību situāciju Serbijā un Kosovā. Un šis jautājums ir ārkārtīgi svarīgs. Man ir informācija no Maķedonijas, Serbijas, tā rosina bāžas. Tur ir runa par politisko vajāšanu pamatoties nacionālo piedarību. Un šo valstu valdībām ir jāatbild uz šīm apsūdzībām. Jo te ir runa par neapšaubāmu cilvēku tiesību pārkāpšanu un visu to, kas ir mūsu vērtības. Paldies! <coughs> Danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte Paldies, priekšsarētājs Ukšoits kundze, es runāšu horvātu valodā. Es gribētu sveikt ministrus no Rietumu Balkānu valstīm. Es atbalstu visus runātājus, kur šodien izteicās Progress ir uzmanīgs, piesardzīgs, bet eh, runājot par Bosniju Hercegovinu, es ceru, ka valdība drīz tiks izveidota, bet eh, Sērbija pašlaik ir uzmanības centrā, jo īpaši tās attiecības ar Krieviju un eh, lietas, kas saistītas ar Šešeļu kungu. Uh, E, Serbija ir tikusies ar e, Putinu un e, netālu no robežas ar Horvātiju. Premjeras, premjeri nesen izteikumi varētu tikt pārprasti, bet tur ir teikts par to, ka Serbijai vajag piekļuvu jūrai mēs gribētu nebūt neitrāli, bet atbalstīt ES eh, kā kandidātu valsts. Tāpēc attiecībā uz rezolūciju par Šešeļu mēs negribētu destabilizēt Serbiju, bet lai Serbija ievēro um, Eiropas vērtības. Uh, Pēc Bramerca kunga vakardienas paziņām, ka Šešeļam jāatgriežas Hāgā, mēs gribētu, lai jūs skaidri pateiktu, ka jūs distancējaties no šīs lietas. Un vēl mēs gribētu, lai jūs teikt, ka mums jāatbalsta Eiropas vērtības un jādistancējas no Šešeļa. Mēs gribētu turpināt uh, tikties arī nākotnē, bet arī ievērot parlamenta rezolūciju, kas ir diezgan veiksmīgi bijusi. Paldies! Hvala predsjedniče, pozdravljam prisutne ministre i ovaj format razmjene. Paldies, sveicu ministrus. es iekšienē nav liels spiediens, netiek izdarīts spiediens uz paplašināšanos. Junker kungs jau to ir teicis, paplašināšanās projekts nav izbeidzies, bet mēs noja eh, jau noslēdzošajās fāzēs, un tagad varbūt mēs eh, pievēršam savu mazāk uzmanības. Bet ir arī citas iniciatīvas, kas veicina reformas Rietumbalkānu valstīs. Uh, Mm, tā sauktā Britu Vācu iniciatīva, protams, ir devusi papildu stimulu Bosnijai Hercegovinai. Bet arī valdība apņemšanās Rietumu Balkānos arī ir svarīga vai pat svarīgāka. Rietumu Balkānu valstis nekļūs drīzumā par ēs dalībniecēm, jo Horvātijas robeža rietumos ir eh, robeža rietumos un rietumu Balkānu valstu ie, iestāšanās ēs um, eh, paceļ jautājumu par robežām. Vispirms mums ir jāsadziedē rētas pēc nesenajiem kariem, tāpēc es gribētu sacīt Dačiča kungam, ka EP rezolūcija par šešeļu ir kaut kas tāds, ko jums jau vajadzēja izdarīt iepriekš, jo mēs esam nosodījuši to, ko jūs neizdarījāt. Tātad šešeļu izteikumus. Tas arī ir destabilizācijas elements šajā rietumvalstu miera situācijā. Tāpēc jums nevajadzētu distancēties, bet jums, e, jūs nevis distancēties, bet nosodāt savus kaimiņus. To vajadzētu ņemt vērā. Paldies. Thank you, Chair. Uh... Paldies, priekšādātāji. E, es atbalstu situāciju Rietumu Balkānos. Mēs esam tagad labākā situācijā nekā salīdzinot ar 20 gadiem atpakaļ. Uh, ārlietu ministri šodien ir atnā, ieradušos šeit un pateicos viņiem par izteikumiem. Rietumu Balkānu valstis e, dažādos ātrumos tuvojas ēs. E, paplašināšanās process e, attiecībā uz Bosniju Hercegovinu, man ir bažas par šo procesu. Mēs Eh, esam redzējuši šo vācu britu iniciatīvu, lai pātrinātu procesu. Hāna kungs, komisārs un Mogherīnis kundze, Mogherīnī kundzes vizīte ir ļoti augst novērtēta eh, šonadēļ Bosnijā, Hercegovinā. Mums pēc iespējas ātrāk jāizveido jaunā valdība, lai ātri izdarītu vajadzīgās izmaiņas, politiskās uh, izmaiņas cīņai pret korupciju un tā tālāk. Paldies! Thank you very much, Mr. Paldies priekšsēdētāji, pavisam īsi. Nav nemaz jāsaka, ka mēs pilnībā atbalstām paplašināšanās procesu attiecībā uz Rietumbalkānu valstīm, un es ļoti priecājos Kā Rumāns es priecājos, ka pašlaik ir uzsākušas valstis, eh, tā, tādas valstis sarunas. Eh, padomājiet, kas notikt, ja viņiem nebūtu šādas ES perspektīvas. Tā, ši, šis ir ļoti nestabils laiks. Eh, man ir draudzīgi padomi. Stripirināt reģionālo sadarbību, jo tas ir svarīgi jebkurai paplašināšanai un arī jāizmanto pirms iestājas e, fondu līdzekļi e, attiecībā uz infrastruktūru Eiropas noteikumi tagad to atļauj. Otrs jāatbalsta e, paplašināšanās process. Albānijā, Maķedēnijā ir jāizbeidz šie boikoti. Un visbeidzot, mēs vērtiesim valstis un viņu panākums, nevis viņu vēsturi. Un dažām valstīm vajadzētu atteikties no vēstures izmantošanas eh, sarunu procesā. Paldies! Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Paldies, saka Sinādināvs kungs. Es sveicu Rietumbalkāna ārlietu ministrs mūsu vidu un vēlos pieminēt to, ko Maķedonijas republikas um, ministrs romantiski pieminēja par labām kaimīnu attiecībām ar Grieķiju. Jā, Grieķija cenšas, ko nevarētu sacīt par kaimiņu valsti Nesen es Eiropas parlamentā iesniedzu jautājumu par bijušās Dienaslāvijas republikas Maķedonijas nosaukumu un valodu un saņēma atbildi no priekšstādātā Eiropas parlamentā, ka nepamatot bijusī Dienvidslāvijas republika tiek, Maķedonijas republika tiek mēnā eh, dēvēta par Maķedoniju un te jāievēro drošības padomas eh, rezolūcija. Bet šodien komiteja neko tādu es neredzēju. Tātad visi deputāti apšauba padomes, eh, drošības padomes eh, rezolūciju. Un šī valsts tiek dēvēta par Maķedoniju. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Vēlos uzsvērt šīs valsts ārlietu ministram, ka tik ilgi, kamēr tā valsts kropļo vēsturi un nosaukumu, valdības nāk un iet, bet Grieķijas valsts, Grieķijas tauta nekad nepiekrietīs šīs valsts iestājai Eiropas Savienībā. Äh, Priekšsarētājs, es tad ierosinātu šobrīd äh, izteikties ārlietu ministriem apgrieztā secībā nekā iepriekš, bet pirms tam vēl īsa piezīme. No vēstures zinu, cik daudz mūs šķir. Un man joprojām tas ir kā brīnums. Kopš 1950. gada, tieši piecus gadus pēc otrā pasaules kara beigām, Francijas ārlietu ministrs eh, Šumans piedāvāja vāciešiem uh, pilnīgi līdzvērtīgi iestāties un izveidot ogļu un tērauda kopienu. Tas, manuprāt, ba balstoties uz visām šausmām, eh, kas bija otrajā pasaules karā, holokaustu, kaut ko tādu Vācija negaidīja. Tas bija viena no lielākajām dienām pagājušā gadsimtā par to, ka Šumans nesaņēma Nobel miera prēmiju par to, joprojām, manuprāt, ir kļūda. Lielākais miera nodrošināšanas pasākums tikai piecus gadus pēc kara, kas ir saistīts ar Vāciju. Un tas ir arī Eiropas vienotības motīvs. Pateikt, ka šādas lietas piedara pagātnēji. Tas mums E, liek aizmirst par šīm lietām un veidot kopīgu nākotni. Un tas pats ir spēkā arī attiecībā uz paplašanāšanās procesu. Tieši tas pats. Eiropas Savienība neveicina pagātnes problēmas risinājumu, bet gan padara tās par neaktuālām, veidojot kopīgu nākotni, sasaistot intereses kopā. Un tas ir process, kur es vēlētos arī Rietumu Balkāniem, lai uz šāda pamata veidoto savstarpējās attiecības, jo tas ir pats būtiskākais motīvs - Eiropas sirds. Un ja mēs to apņemtos, tad arī nākošajām paaudzēm varētu iet secen tas, kas šeit ir viens otram nodarīts. Un es domāju, ka šajā kontekstā par to arī būtu vairāk jādiskutē no visām pusēm. Neviens nedrīkst tikt izslēgts no šī procesa. Tas ir atgādinājums visām pusēm, jo savādāk tas nefunkcionēs. Un tas ir tas pamats, uz kura varam veidot paplašināšanās procesu tālāk. Un Rietumbalkāns, kas, Rietumbalkāni, kas ir piedzīvojuši karus gadsimtiem ilgi un šausminošs notikums, lai viņu nākotne būtu saistīta ar mieru. Un es ceru, ka šis process, iestāšanās saruna process, arī virzīs mūs šajā ceļā, un mēs nonāksim pie funkcionējošu risinājumu. Tagad došu vārdu ārlietu ministriem apgrieztā secībā. Ja ministra kungu varētu iekļauties 4-5 minūtē, jums nav jāatbild detalizēt uz katru jautājumu. Dačiš kungs pirmais. Posēdņi, saču prvi. Tā tad es uzstāšos kā pirmais. kad es eh, pirmīt izteicos, es nebiju iedomīgs, kā to raksturoja Tomāčiša skundze. Es tikai raksturoju problēmu, ar kuru saskara Serbija, proti juridisko cirku, kas eh, joņo ap Vojislavu Sešeļu. To ir sācis Hāgas tribunāls. Serbija šajā pasākumā nepiedalījās. Protams, no mm, politiskā viedokļa Serbijas valdība un premjerministrs, eh, prezidents es un citi ministri ir skaidri pauduši savu nostāju, ka šāda politika nevar būt gūt Serbijas atbalsts, un ka nevienas normāls cilvēks Serbijā šodien nevar atbalstīt šādu sešeļu politiku. To mēs pavisam skaidri esam pauduši. Varbūt Eiropas Savienības pārstāvi Belgradā ir labāk to sapratusi, jo jūs redzējāt, ko Eiropas Savienības misijas vadītājs sacīja, ka Serbijas nostāja skaidra un Eiropas komisijas nostāja arī skaidra, tātad mums nevienam nekādu paskaidrojumu jāsniedz. Īpaši tādos gadījumos, kad izskan aizvainojumi tādi, kā no Tomašečs kundzes. Es cienu katru cilvēku, kuru ir ievēlējis Horvātijas tauta, bet katram taču mums ir savs šešeļs. Horvātijas televīzijā šāds cilvēks ir teicis, ka Horvātija Horvātiem. To arī varētu nosodīt Eiropas parlaments. Vai tās ir Eiropas vērtības, kuras jūs vēlties, lai tās dominētu Serbijā. Un šobrīd es nevaru pieņemt to, ka man kaut ko pārmet runājot par situāciju Serbijā. Turklāt es nekad neesmu bijis kolaboracionists ar Sešeru, kā jūs zināt. Es nekad ar viņā sadarbojos. Šodien Uh, ir, ir bijušas Bojanovacās militārās mācības ar uh, ASV, ar uh, Rumāniju, Maķedoniju un Krieviju. Mums ir uh, neitrāla nostājuma, laba sadarbība ar visiem. Un uh, mums ir arī normāla sadarbība ar Krieviju, un Krievija nekad neietekmē mūsu attiecības ar Eiropas Savienību. Un Plenkovičs kungs izteicies tā, ka ir jānosod šāda veida rota, retorika. Jā, bet nu tad nosodiet šādu retoriku visur, kur mēs to dzirdam. Nav jānosod tikai kaimiņu valstī notiekošas. Mēs esam pret uh, eh, anti-cirilisko nostāju Horvātijā. Bet es kā ministrs zinātu, ko esmu darījis, lai normalizētu attiecības. Tā ir skaitā arī uh, ļoti laba sadarbība bija man ar jūsu partijas priekšstādātāju, kad viņš bija ārlietu ministrs. Bet mums nav jānodarbojas ar pagātnes kļūdām. Mums ir bijušas ļoti labas attiecības un sanāksmes Belgradā un citur Horvātijā un Serbijā. Mums, vai mēs vēlamies veidot tādu politiku, lai dotos priekš, vai mēs vēlamies pastāvīgi atgriezties pie pagātnes un kavēties tajā? Te acīm redzot ir runa par diskusijām ar Serbiju un Horvātiju. Kundze, es neteicu, ka Serbija vēlas piekļuvi jūrai, jo es pajokoju. Es sacīju, ka Serbija ir vienīgā Adrī, Adrijas jūras eh, iniciatīvas dalībvalsts, kurai nav piekļuve jūrai, Adrijas jūrai, Jonijas jūrai. Uh, Un nu, tāda ir bijis vienmēr mūsu vēlme, proti, lai būtu piekļuvi jūrai. Taču mums nav ne mazākās tendences kaut kā to panākt. Mums tagad šādas vēlmes piekļūt jūrai vairs nav. Es par to neiestājos. Horvātija tagad ir eh, Eiropas Savienības dalībvalsts, un jums būtu jābūt uh, paraugu valstī mūsu acīs. Jums jā, jātaino demokrātiskās vērtības. Mums ir jāskatās nākotnē, citādi mēs pastāvīgi turpināsim vecos ķīviņus. Ar vienu ir vieglāk eh, pies, pievērsties šādiem ķīviņiem. Es atkārtošu, mēs nosodām jebkādu politiku atkārtoju, kas kompromitē uh, mieru, stabilitāti un e, likuma varu Balkānos. Šāda veida šovinistiskas runas, neonacistiskas runas Serbijā, nu šai gadiem mēs runājam par Sešelu, bet tikpat labi varētu runāt par šādu veidu runām Horvātijā vai par runām par lielu Albāniju, kas bija mm, tāds gadījums e, futbola mača laikā. Uh, bet mēs iestājāmies par mieru un stabilitāti šajā reģionā. Un jums jāsaprot, kādus lielus soļus mēs jau esam spēruši šajā virzienā. Un mēs arī vēlamies uzlabot savas attiecības ar Horvātiju, un es uzskatu, ka pagātne ir, jās, ir jāatrisina, un tad mums ir jāvirzās uz nākotni. Mums par to jānod, ar to jānodarbojas neatkarīgi no tā, uh, kāda valdība ir pie varas Horvātijā. Mēs nevaram izvēlēties vietu vai laiku, kurā esam dzimuši, taču mēs varam mēģināt veidot labvēlīgas attiecības. Balkāniem raksturīgi diezgan asi izteikumi, taču mēs nevaram dzīvot viens bez otrā, tad mums jāspēj pastāvēt līdzās. Es Lukčiču kungs lūdzu. Again, uh... Vēlreiz paldies par iespēju apmainīties ar viedokļiem par Eiropas perspektīvu Rietumu Balkānu valstīm. Paldies par pamudinājumu vārdiem. Ļoti īsi par divām lietām. Pirmkārt, bija jautājums par reformām, kā es jau sākumā teici. Tad, kad būs pilnībā konstitūcija izman, izmainīta, tagad parlaments runā pa, diezgan par lielu reformu paketi tuvākajās nedēļās tā tiks pieņemta. Tas nozīmē, ka tiesu neatkarības un atbaldības, eh, jo jautājumā prokurora jautājumā un tiesu padomes un tiesnešu nozīmēšanas jautājumā arī pretkorupcijas eh, likums partiju finansējums, kas tika te pieminēts, eh, interešu konfliktu novēršana, eh, ētikas kodeks parlamenta deputātiem. Tātad pakotne ir diezgan pamatīga. Tas ir kaut kas tāds, kas atkal izriet no 23. un 24. nodaļas eh, virzības tālākas. Mums ir ļoti pamatīgs pamats, lai turpinātu darbu lai parādītu visu reformu efektivitāti. Otra lieta, jeb jautājums bija par sociālo iekļaušanu attiecībā uz romiem. Tā ir viena no prioritātēm cilvēktiesību jomā. Mēs esam uzsākuši vairākus pasākums, lai panāktu integrācijas mērķus - sociālā labklājība, izglītība, darba tirgus. Uh, Domāju, ka mums jau ir pirmie panākumi, bet vēl ir jāstrādā. Pretdiskriminācijas padomi nodrošina monitoringa mehānismu un arī parlamentārās komisijas dara to pašu. Es domāju, ka kopā ar ES bet arī ANO aģentūrā mēs turpināsim progresēt. Paldies! Thank you very much. Paldies, priekšsādētāji. Mm, es tagad runāšu vācu valodā atšķirībā no sākuma, jo Nikola Papovskis mēs abi nākam no frankofonijas pasākuma uz šo sanāksmi un Kosova, mm, atzinām Kosovu kā neatkarību valsti Un nākamreiz runāšu franciski, bet pašlaik es gribētu turpināt vāciski. Dāmas un kungi, man tik tiešām ir liels prieks, ka attiecībā uz Kosovu nebija daudz jautājumu. Es centīšos eh, atbildēt uz tiem dažiem, kas tika uzdoti. Manuprāt, eh, svarīgākais jautājums šeit ir attiecībā uz to, kāds būs reģions eh, nākamo piecu gadu laikā, kāds būs Rietumbalkānu reģions. Es jau iepriekš nedaudz izteicos par to, ka runāja par uztveri status quo reģionā. Es uzskatu, ka Eiropas Savienība ir joprojām apņēmusies eh, redzēt mūs virzībā uz Eiropas Savienību bet ir nepieciešams arī konsolidēt Eiropas Savienības ietvaros. Es uzskatu, ka arī Balkānos ir jābūt reģionālai konsolidācijai. Un es paskaidrošu, ko es e, saprotu ar to. Pirmkārt, es uzskatu, ka ja runāja par Balkāniem, Eiropas integrācija no Kosovas, Ehm, skatpunktai nav paplašanāšanās, bet gan konsolidācija. Paplašanāšanās būtu Ukraina vai Turcija, bet ne jau Rietum Balkāni. Valstis, kas ir praktiski cieši nesarājumi saistīts ar citām Eiropas valstīm, gan vēsturiski, gan kultūras, gan arī geogrāfijas ehm, izpratnē vienmēr ir bijuši Eiropas valstis. Tāpat laikā man jāsaka, ka ka mums ir divi lieli reģionāli izaicinājumi. Un notikumi Balkānos e, būs lielā mērā no tiem atkarīgi. Pirmais izaicinājums ir saistīts ar atvērtiem bilaterāliem, respektīvi divpusējiem jautājumiem. Piemēram, kā mēs tālāk e, virzīsimies e, attiecību normalizēšanā starp Kosovu un Serbiju. No savas puses esam gatavi 3 līdz 5 gadu laikā atrisināt visus atvērtos jautājumus ar Serbiju un parakstīt miera līgumu. Tas novedīs arī pie samierināšanās starp abām tautām. Bet bez šī normalizēšanas procesa mums ir arī citi divpusējie neatrisinātie jautājumi, eh, par kuriem es šobrīd eh, nerunāšu. Otrs aspekts attiecībā uz reģionālajiem izaicinājumiem ir saistīts ar starpvaldību un starpvalstisku samierināšanos. Tur ir runa par ekonomikas attīstības trūkumu. investīciju trūkumu infrastruktūrā bet visvairāk jau tiesiskuma trūkumu, cīņas pret korupciju, trūkuma, plašsaziņas līdzekļu situācija, ko to jau vairāk kolēģi pieminēja, korupcijas apkarošana. Kas attiec uz Kosovu? Mēs esam ļoti ieinteresēti tuvākajos gados turpināt šo konsolidācijas procesu mūsu jaunizveidotai valstī. Šobrīd mūs ir atzinušas 108 valstis, esam arī dalībnieki dažādās reģionālās Eiropas un arī globālās organizācijās. Kosova ir valsts un vienmēr arī paliks kā neatkarīga valsts. Līdz ar to tās Eiropas valstis, kas vēl nav atzinušas Kosovas eh, statusu, jums ir jāpieņem lēmums. Tas padarīs Eiropu stiprāku un padarīs stiprāku arī pašu Kosovu. Kā Kosovas politiķis vēršos pie jums ar lūgumu nākamajā gadā pieņemt labu pozitīvu lēmumu lai mūsu cilvēki varētu baudīt bezvīzu režīmu. Mēs ļoti atzinīgi novērtējām eh, līdzīgu lēmumu šogad attiecībā uz Moldovu. Eh, viņu pilsoņi saņēma šīs tiesības bezvīzu režīmu izmantot. Manuprāt, vēlēšanas Moldovā būtu bijušas savādākas pagājušas svētdien, ja tas tā nebūtu bijis. Un ja tur tas ir ļoti svarīgs ģeopolitisks lēmums, tad arī Kosovā mums ir nepieciešama skaidra eiropeiska virzība, lai mūsu iedzīvotāji tuvākajos gados jau varētu brīvi ceļot uz Schengens zonas valstīm. Broka kungs, liels paldies jums par to, ka jūs uzaicinājāt mani kopā ar maniem kolēģiem no šī reģiona piedalīties šajā sanāksmē. Esam pateicīgi Eiropas parlamentam, visiem nacionālajiem parlamentiem par milzīgo atbalstu Kosovai. Thank you very much. I think that Un paldies! Mēs esam jau pateikuši svarīgākās lietas. Viena no tām ir tā, ka mēs negribam labot vēsturiskās netaisnības, bet uh, jāgādā, lai nebūtu tādas izdarītas tagad un nākotnē. Un šajā kontekstā es domāju, ka svarīgākie jautājumi ir tas, uh, vai mēs domājam par standartiem Eiropas vērtībām Mēs nedrīkstam izsvītrot uh, Maķedonijas nacionalitāti vai valodu no dokumentiem, no sarunu procesa. Tie ir pamata cilvēku un demokrātiskās tiesības, ko, par kuras aizstāv visi parlamenti. Mums ir jāatbalsta sarunas, tas ir instruments, kas mums sniedz eh, dalību valstīm iespēju, ja varu koncentrēt savus spēkus uz reformām. Un, protams, Rietumu Balkānos reformas ir vajadzīgas. Tas nav panākums e, tikai vienkārši veidojot reformas. Reizēm reformas tiek izmantotas, lai radītu neskaidrību konkrēti par Maķedoniju runāju. Um, e, ne jau tāpēc, ka mēs neesam viss prioritātes aptvēruši, ne jau tāpēc nav uzsākt sarunas, bet tāpēc, ka mums nav vienprātības. Un šis fakts joprojām ir atspoguļots, un politiķi saka, ka uh, Maķedonija netiek pielaužta iestājas procesam, tad radīsies problēmas, un tās palīdzēs Diez vai tās man līdzēs atrisināt galvenos jautājumus. Tas viss ir saistīts ar pagātni un mums vairāk jādomā par mūsdienām. Bet mums ir jāpanāk vienprātība, jebkurā gadījumā. Varbūt tas mums e, pamācīja, ka varas pozīcija ļoti svarīga un mūsu valstī ir uzstādīti vairāki priekšnoteikumi, kas varbūt nevienmēr saskan ar Eiropas Savienības principiem un nevienmēr tu, tiesiskums tiek ievērots drošības padomis rezolūcijas un starptautiskie likumi no, mm, nosacījumi tika pieminēti, jo tie ir ļoti skaidri. Arī starptautiskā tiesa uzsver, ka nevienam nav tiesību uzspiest citu citu uh, nosaukumu kā to, kuru valsts ir pati neatkarīgi izvēlējusies un no uh, drošības pandomas uh, rezolūcijas um, arī tādas saistības netiek uzspiests. Tāpēc mums vajadzētu turpināt stiprināt attiecības ar mūsu dienvidu kaimiņu, tas ir Grieķija Tātad mums ir kopīgi politiski, ekonomiski, strateģiski mērķi. Un tāpēc mums vajadzētu darboties vairāk šajā ziņā. Par iekšējo situāciju un izvairīšanos no šī kā iegansta mums ir, protams, atšķirīgi viedokļi, gan arī par visu ko. Tāpat kā tas ir citās valstīs, bet viena lieta ir tā, kas mūs vieno visvairāk Maķedonijā, politiski, etniski, reliģiski, jebkurā jomā, un tā ir nākotne Eiropas Savienībā. Tieši tāpēc mēs šo, um, tie, kas ap, uh, grauj šo ticību, um, viņi, diemžēl, kavē mūsu ceļu. Nedrīkst aizmirst, ka tas mūs vienē, šī doma mūs vieno visvairāk. Vairāk kārt tika pieminētas realitā, reālāie notikumi. Pirmā īstenība ir tāda, ka neviens neaplaudēs par to, kad kāds teiks, jā, sešas Bal Balkānu valstis uh, pievienosies tulīt Eiropas Savienībai. Tas nenotiks tulīt. Otra lieta, kas jāņem vērā, ja mums nav uzticams Eiropas nākotnes, tad iespējams, ka mēs palaižam garām vēsturiskas iespējas, un viena mums eh, ir jau pašā deguna galā. Pēdējos, eh, pēdējā gadsimta laikā eh, visādi vēsturiski notikumi ir bijuši, kāri bijuši, konfrontācija ar komunismu un, un Galu galā tas viss tika asiņaini atrisināts. Šī ir pirmā transformācija, kas var notikt bez asiņu izliešanas, un mēs varam pārvērsties par Eiropas vērtību atbalstošu valstu mums ir svarīgi, lai Šumana kungs, kungam būtu izrādītos taisnība, ka nepaies viena diena, ka mēs varam visu ātri izdarīt, bet mums vajag šo uh, Mm, šīs tiesības eh, pašnoteikties. Paldies! Hvala lijepo, gospodine predsjedavajući. E, ja sam se isto... Paldies, priekšādātāji. Tāpat kā mans kolēģis arī nolēmu runāt šoreiz citā valodā. Varbūt daži ir gūši kaut ko labu ar Dienvidslāvijas sagruvumu, bet daži ir zaudējuši. Vismaz mums ir daudz valodība, mēs daudz runājam daudzās reģionālās valodās. Un mums šīs valodas nemaz nav jāmācās un jums visiem tas tagad arī būs iztulkots. Man ir tātad liels prieks uzstāties Eiropas parlamentā un dzirdēt savu valodu šajā zālē, tā ir bosniešu valoda, cerot, ka kādu dienu mana valoda kļūs par oficiālo valodu Eiropas Savienībā. Tā nav reģionā, reģiona valoda, bet, nu, tomēr. Uh, lai nu tā nu paliktu. Dienas pēc Dienaslāvijas, ja nebūtu Dienaslāvijas sabrukurs, tad mēs te tagad visi nesēdētu kopā. Es nerunāšu par sešuļu šodien, bet, kad es nācu iekšā, man kāds vaicēja, ko es, kas mani piesprost pie žaketes. Es, te, es teicu, ka es nerunāšu par sešaļu, bet tas būs simbols tam par sebre, Sebrenicu, kas ir atgādinājum, atgādinājums par briesmīgiem kara notikumiem. Ja pieliksim punktu šim stāstam. par to, ka mēs nosodīsim gal galā sešaļu, un ar to vajadzētu beigt. Uh, Un pēc, gad, pēc šiem pagājušiem gadiem mēs varam pieminēt Serebrinicas notikumus. Un šim pagātnes notikamam jāpieliek punkts. Paldies par tieši uzdātajiem jautājumiem e, kas attiecas uz Bosnijas Hercegovinas situāciju. Es domāju, ka mēs esam uz pareizā ceļa, bet varbūt ejam pārāk lēni. Bet nu vismaz pareizā virzienā. Tāpēc nav varbūt tik slikti, kā izskatās. Diemžēl mēs neesam spējuši izveidot valdību. Varbūt arī līdz gada beigām nebūs valdības, bet šī iniciatīva ierasties Sarajevā nākam nedēļ, to var saukt par Britu Vācu iniciatīvu. Varbūt tā nav tikai vācu un britu iniciatīva, bet arī loģiskas sekas pēc padomē pieņemtajiem lēmumiem. Varbūt tas būs nākamais loģiskais solis, tas ir kļūt par ES vai Eiroatlantijas iniciatīvu, lai tā tiktu atbalstīta arī otrā Atlantijas okeāna pusē. Bet šī, šo iniciatīvu var izmantot, lai izveidotu jaunu veidu valdību Bosnijā Hercegovinā, lai izman, to var izmantot kā platformu, lai rādītu jaunu reformu valdību, izmantot platformu, lai izveidotu īsto valdību. Tāpēc šī iniciatīva ir ļoti augstu novērtēta, un tā ir īsti iespēja Bosnijai Hercegovinai. Attiecībā uz Krieviju un radikālā islāma ietekmi Bosnijā. Hercegovīnā. Mums ir radies vakums, mēs nevaram iestāties NATO, un šis tukšums ir radīts atņemot mums Eiropas perspektīvu. Šis tukšums piesaista kaut ko citu, to aizpilda kaut, ko, kaut kas cits, tātad Krievijas ietekme, uh, vai islāma radikāļu ietekme. Es ceru, ka nē, jo ceru, ka Eiropas ceļš uh, mūsu valstī netiks uh, nogriezts. Nav tā, ka kādai valstī būtu problēmas ar to, ka Bosnija Hercegovina cenšas iestāties Eiropas Savienībā. Uh, mums pašiem visu nāciju etnisko piedarību iedzīvotājiem ir sapratni, ka mums ir kopīgs ceļš uz ES, un tā ir tāda liela vienprātība. Mēs arī cenšamies iestāties NATO, varbūt netik lielā mērā, kā tā kā mēs cenšamies iestāties ES, un tomēr eh, pareizie lēmumi tiks pieņemti. Un noslēgumā par mūsu konstitūciju. Tā joprojām ir angliski, tā nav iztulkota mūsu valodā. Tad varbūt mums jāsaraksta cita konstitūcija mūsu pašu valodā. varbūt, ka mums tagad Brisele mīnus reitings jāiegūst vismaz. Uh, Tas ir, tā ir atbilde par Dodika kungu un referendumu. Es neuzskatu, ka referents ir īsta iespēja, reāla iespēja. Tas būtu diezgan traki kaut ko tādu izdarīt. Tas būtu tieši pārkāpums datu kodam un tad drīkst, starptautiskā kopiena nedrīkst to pieļaut. Nedomāju, ka kāds tiešām būtu tik traks un kaut ko tādu izdarīt. Un visbeidzot, es gribētu teikt, ka ir ļoti svarīgi mums padarīt mūsu mājas darbus, bet lai to izdarītu, jo tas ir nepieciešams Bosnijai Hercegovinai. Mums arī nav citas perspektīvas. Mums ir jāsadzīvo savā starpā. Jāaizmirst eh, ne negatīvās pieskaņas nianses. Vajadzētu tieši atzīmēt mūsu atšķirības, un mēs ceram, ka mūs atbalstīs Eiropa savā eh, dažādībā, kurā viņi ir vienoti. Varbūt, ka tas varētu būt kaut kas tāds, uz ko mēs varētu tiekties. Un es atvainojos, ka es aizņēmu vairāk laika. Es gribētu, gribēju vienkārši, lai šajā zālē izskan mūsu valoda. Paldies, tas bija noslēgums. Liels paldies ārlietu ministriem par to, ka viņi piedalījās un izturēja šo pasākumu un bija gatavi diskutēt ar mums. Vēlos vēlreiz atgādināt ka mums lielā vairākumā ir skaidrs, ka mēs paliekam pie paplašināšanās procesa Rietumbalkānos. Protams, ka ir jāpārvar sarežģījums gan divpusējās attiecībās, gan plašākā formātā. Tas man nav viss jāatkārto, un es ceru, ka šis process arī attiecībā uz globālo stratēģiju pārskatāmā laika perioda arī tiks risināts. es līdz šim eh, īsti neesmu eh, ticis skaidrībā par eh, starptautiskā tribunāla lomu. Ja viņi izdara kaut ko tādu un pēc tam sākās nepatikšanas, un kurš tur īsti ko ir domājis, ja vispār. Bet nu, tas ir jautājums, par ko ir jārunā citā kontekstā. Es vēlos pateikties kolēģiem no nacionālajiem parlamentiem ka mēs šīs divas dienas esam sekmīgi diskutējuši. Es to uztvēru kā ļoti auglīgu diskusiju. Es ceru, ka arī jums ir tāda pati sajūta. Mēs to noteikti atkārtosim. Nākamreiz cita starpā varētu arī gatavoties aizsardzības samitam, uzaicināt arī NATO ģenerālsekretāru. Kaut kur februārī tas varētu būt. Nezinu, vai tas izdosies, bet varbūt, ka varat paturēt šādu ideju prātā. Pēcpusdienā mums ir vēl uh, sanāksme, ja esat vēl Briselē, labprāt uh, aicinu piedalīties, varu arī nolasīt, kas ir paredzēts trijos. Ir vienu stundu gara diskusija ar Mihailu Hodorkovski 16. ir viedokļa apmaiņa ar Libānas premjerministru. 17. viedokļa apmaiņa ar Bernardino Leonu. Viņš ir atbildīgs par Lībijas situāciju. Tā kā ja šie jautājumi jūs interesē, lūdzu palieciet pēcpusdienā. Ja nē, novēlu jums patīkamu māju ceļu un šobrīd labu apetīti pusdienām un ceru jūs redzēt drīz atkal šeit. Un e, nākotnē skatoties arī priecīgs Ziemassvētkus jums. Paldies, ka bijāt šeit! Family.